If you don't mind, Paul? Yeah, I'm here. I, but I'm so shy. I, I, I <laughs> so hello everybody for our. Sveicināti visiem, sveicināti mūsu pēcpusdienas sēdē. Un mums ir paredzēta publiska uzklausīšana par uh, kopīgo konsolidēto uzņēmumu nodokļu bāzi. Un mūsu uzklaus, tas ir mūsu uzklausīšanas eh, virsraksts. Un prezidijā uzaicināšu divus ekspertus, kuri būs mūsu uzklausīšanas eh, ievadvārdu teicēji. Um, also... Ir paredzēti divas paneļdiskusijas. Eh, miljoniem cilvēku ar lielu deksmi klausās gan eh, tīmekļa vietnē mūsu eh, komitejas sēdi, gan arī klausīšanās zālē. Mutarņē kungs ir šeit. No taksot. Un uh, Viņš uh, iepazīstinās ar komisijas skatījumu pirms došu vārdu mūsu pieciem ekspertiem. Šim uh, priekšlikumam ir uh, ļoti gara vēstura. Tātad par kopīgu uzņēmumu nodokļu bāzi mēs esam diskutējuši jau sen. Un es tiešām ceru, ka trešā reize, trīs reizes, labas reizes trīs lietas, labas lietas, un trešo reizi tagad tad arī izskatīsim šo jautājumu. Sveic šeit arī pārējos deputātus. Un dod vārdu uzreiz mūsu referentiem, tad komisijai, un tad uzsāksim pirmās paneļ, pirmo paneļu diskusiju. Alāna kungs, pirmais, jā, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos pateikties visiem paneļrunātājiem par to, ka viņi pieņēma uzaicinājumu piedalīties šai publiskajā uzklausīšanā. Mēs, ne tikai es, mēs visi vēlējāmies uzklausīt pārstāvis no galvenajām interesētajām pusēm. Nu, vēlējamies, lai pārstāvētu uzņēmumu, mazie uzņēmumu, arodu biedrības NVO, kam ir tīpaši interesants un aktuāls šis temats. Tātad kopējais uzņēmuma ieņēmuma nodoklis. Un paldies, protams, ir Mutāli Iekungam no komisijas par klātbūtni. Jūs jau visi zinat, par ko šeit runājam, zināt, kas ir temats, zināt, kādas ir ar to saistītās bažas. Vēlos uzsvērt trīs, četrus problemātiskus punktus. Pirmām kārtām runājam par direktīvu, un līdz ar to atsevišķos punktos šī, šis formulējums nav pietiekami precīzs, tā lai nodrošinātu vienotību visos 27 fiskālajos režīmos. No otras puses, par uzņēmiem runājot, dzirdam tos bieži sakām, ka ja šie divi dokumenti tiks pieņemti, tad visi tiks pievienoti vienlaicīgi, tātad CCTB jeb kopējais uzņēmuma ienākuma nodoklis, un tur ir Pols Tangs referents, un uh, šis otrs dokuments. Mums arī šķiet, ka tā tam vajadzētu būt. Trešām kārtām vēlamies ieteikt, pieties, veidot pēc iespējas vienkāršāku sistēmu, bet saprotam, ka nevaram pilnībā visu šo uzņēmumu atskaitīšanās jomu harmonizēt uh, riskējam to aizstāt ar pilnīgi jaunu fiskālo sistēmu, kas būtu vēl sarežģītāka faktiski. Un visbeidzot, par CCTB runājot un par nodokļu sadalījumu starp dažādām dalību valstīm un darbībām un saskaņošanu to starpā vai ierosinātā formula, kas nāk no komisijas un kas, protams, lielā mērā ietekmējas no CDO, vai tas ir tas atbilstīgākais, jo tur tiek ņemt vērā arī. E, tie aktīvi, kas nav taustāmi aktīvi. Nu, lūk, tādi pāris jautājumi, kas mums radušies un kas aktuāli šajās diskusijās. Paldies! Un uh, otrs referents ir Polstanks Lūdzu. Paldies, uh, Markus. Jā, šim failam, kā jau jūs pieminējāt, ir ļoti gara vēsture, ilga vēsture, bet vēsturi mēs mēdzam pārakstīt un uh, cerēsim, ka tas darbosies arī šoreiz. Uh, bet eh, situācija, nopietni runājot, ir nedaudz savādāka. Eiropas parlaments jau taksē komitejā ir skaidri pateicis, taksē komiteja vadīja Lama Sūrkungs. Tātad eh, parlaments iestājas par pilnībā uzraudzītu CCCTB. Tā ir parlamenta nostāja punkts. Uh, un eh, parlaments eh, vēlas redzēt šo priekšlikumu no komisijas puses un vienlaicīgi redzēt to izpildītu. Tātad CCCTB, trešais C ir konsolidācija, un es un Lamasūra kungs strādājām kopā, jo mēs vēlējāmies, lai fails būtu ne tikai tehniski izpildāms, bet arī, arī politiski nozīmīgs. Uh, Viens no iemesliem, kāpēc Eiropas parlaments ir ierosinājis un atbalsta šo priekšlikumu vispārējos vilcienos, ir saistīts ar diviem apsvērumiem. Vispirms ir nepieciešama vienāda spēles noteikuma starp no vienas puses mazajiem vidējiem uzņēmumiem un otras puses lielajām haizaviem, jo sanāk tā, ka MVU maksā vairāk nodokļu nekā lielie uzņēmumi. Un Tas nav nedz godīgi, nedz taisnīgi, nedz arī no konkurences viedokļa adekvāti. Un eh, nevienam nav skaidrs, kāpēc mazam uzņēmumam nodokļi ir jāmaksā procentuāli vairāk nekā lielam. Bet uh, lielajiem uzņēmumiem arī būtu jābūt tā saucamajai vienas pieturas aģentūrai pieejamai un nevis 27 nodokļu inspekcijām. Un ieņēmumu dienestiem. No otras puses, eh, šis priekšlikums tiek gatavots ļoti aktuālā brīdī, jo Trumps pagājušajā nedēļā ir nācis klāja ar paziņojumu samazināt eh, uzņēmumu nodokli. Šis eh, priekšlikums ir sagatavots uz A4 lapiņas, tātad šis dokuments ir pietiekami īs, tajā detaļa nav, un tomēr uh, Šķiet, ka Amerikas Savienotās valstis gatavojas izmainīt un izmainīt daudz ko, un kā mēs uz to atbildēsim. Nākamais nezināmais ir Brexit, kas notiks ar uzņēmumu nodokli. Un, eh, Iespējams, ka mums ir jāpārskata visa sistēma, iespējams, ka katra valsts darbosies katra atsevišķi, iespējams, ka mums ir nepieciešams Eiropas skatījums, un tas, domāju, ietekmēs ne tikai Eiropu, bet arī mūsu kaimiņu valstis. No otras puses, ļoti priecājos par šās pēcpusdienas uzklausīšanu. Pasakos visiem jau iepriekš, kur piedalīsies diskusijās. Ļoti labi, ka šis process ir palaists un palaisties šādā veidā, un ar interesi klausīšos visu runātāju teikto. Paldies Paulam, un tagad eh, došu vārdu komisijai ļoti īsam priekšlikumam un dodu vārdu Valēru Mutarļēra kungam. Paldies! Monsieur. Paldies priekšsādātāji, godātie referenti, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Vēlējos pirmkārtām pateikties par doto iespēju pāris vārdos runāt par šīs uzklausīšanas tēmu, respektīvi šo CCTB, jeb konsolidēto kopējo ieņēmumu nodokļu bāzi. Tāpat arī priecājos, ka varam sak, sekot līdzi īpašās um, komitejas takse viens un divi darbam. Un gribu tāpat laikā teikt, ka šobrīd man nav īpaši daudz ko piemetināt pie tā, ko teica Moskavīsī kungs plenārsēdē martā. Izņemot varbūt uh, šādu punktu, respektīvi, ka parlamenta darbs šajā kontekstā ievietī, ieviesīs vairāk taisnīguma. Uh, Eh, kopējā nodokļu sistēmā, un tas pilnīgi noteikti ir ļoti vērtīgs un izšķirošais elements, kas ļaus mums virzīties uz priekšu. Un ļaus mums virzīties uz priekšu, transformējot tās saistības, ko uzņemamies starptautiskā mērogā tāpat, piemēram, attiecībā uz ES tiesību aktu pieskaņošanu. Šādā veidā mums varēsim izstrādāt taisnīgāku sistēmu pārliecināties, ka pastāv juridiskā drošība nodokļu jomā plašākā mērā. Un tie ir tie divi elementi, ko mēs arī vēlējāmies virzīt uz priekšu ar šiem priekšlikumu kopumiem, ar ko komisija nāca klējā pagājušā gada oktobrī. Vēlamies tātad no vienas puses taisnīgāku sistēmu, robustāku sistēmu, kas ļauj dalību valstīm stabilēt savu nodokļu bāzi. Uh, un izvairīties no šīs nodokļu bāzes erozijas, bet tāpat laikā arī izveidot tādu sistēmu, kas uzņēmumiem visiem ekonomikas dalībniekiem piedāvā vienkāršāku darbības vidi, lētāku, konkurētspējīgāku vidi šai vienotajā iekšējā tirgū. Un šīs diskusijas um, degpunkts Eh, protams, eh, nu, mums izkristalizēs, mēs to ņemsim vērā, tas būs tāds politisks lēmums, kas ļaus, kā jau teicu, virzīties uz priekšu, ņemt jūsu domas vērā šai jomā un arī reaģēt uz dažāda veida mm, aicinājumiem spēl, spērt jaunus soļus, liekot uzsvar tieši uz juridisko drošību Mhm, tad eh, redzēsim arī, kāds ir šis salīdzinošais spēku līdzsvars starp šo drošību un varbūt vēlmi progresēt. Priekšlikums, ko mēs esam likuši, ko likām uz gadu pagājušā gada oktobrī, eh, mēģina šos abus minētos mērķus arī pildīt sākotnējā priekšlikumā, kas jau datēts ar 2011. gadā, mēs integrējam visus šos mērus, cenšoties pastiprināt cīņu pret uh, izvairīšanos no nodokļiem. Un šai jaunajā priekšlikumā mēs vēl vairāk spēcinām šo, šo cīņu un tos mērus, kas vēršas pret ļaunprātīgu rīcību. Līdzīgi kā 2011. gadā Mēs vēlamies paredzēt tāpat laikā darbībai labvēlīgu vidu uzņēmumiem, kas ievē, ievēro šos noteikumus, samazinot administrīvos nodo, eh, slogu un eh, ļaujot iekšējā tirgo darboties rentablāk un panākot vienkāršāku saistību ievērošanu. Šī jaunā sistēma, ko ierosinām, paredz arī tādus elementus, kas ļauj uzņēmumiem radīt modernāku un konkurētspējīgāku ietvaru. Te citēšu trīs jaunus elementus, kas īpaši aktuāli šai gadījumā. Pirmais - motivējoša sistēma nodokļu jomā pētniecībai un novatorismam, kas salīdzinot ar pašreizējo būs citādāka, jo pašreizējā bāzējas uz, uz analīzes uh, kas tika veikta uz rezultatīvākajiem uh, uzņēmumiem. Otrs elements, jeb ja mehānisms, vērsts uz to, lai dotu priekšroku finansējumu uzņēmumiem ar pašu kapitālu. Tādējā veidā neutralizējot šo nodokļu sistēmu attiecībā uz kredit, kredīt uh, resursiem. Un trešais kas nāks kā nākamais posms, respektīvi pirms konsolidēšanas mehānisms, kas piedāvā kompensēt pārrobežu darbības zaudējumus, tā lai, eh, nu, tad attiecīgi otrā posma īstenošanas laikā šī ieņēmuma parādotos pie konsolidācijas iekšējā tirgū. Nu, un papildus vēl gribēju atgādināt, ka komisija vēlas lai šis projekts, kā jau Lamas Urkungs nu pat teica, nonāk līdz pašam galamērķim, respektīvi līdz šim konsolidācijas otrajam posmam, jo tieši šajā posmā iegūmu būs visvairāk. Bū, ar prieku klausīšos, kāda ir viedokļi klātesošajiem deputātiem un, protams, paneļa runātājiem šo pēcpusdienu. Un paldies vēlreiz parlamentam par atbalstu, ko tas nes, nes, nerimtīgi izstrāda mūsu darbam. Paldies par uzmanību priekšādātē. Paldies! Paldies par šiem ievadvārdiem, un tagad uh, eh, dodu vārdu mūsu pirmajiem paneļa ekspertiem. Pirmais ir Džeims Vatsons. Tāpat pirmajā paneļa diskusijā ir paredzēta eksperta Gerhards Hummers un Olivier Butelis Taft. Un tādā secībā, kā nosaucu, katram 5 minūtes, un pirmajam dod vārdu Džeimsam Vatsonam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un vēlētos pateikties arī komitejai, kas esat uzaicinājuši mani šodien diskusijās. Vispirms par CCCTB, un e, tā ir arī iespējams runāt par nodokļu izvairi, ja mums tam atliks laika. Vispirms e, biznesa Eiropa uzskata, ka uh, Eiro, visa Eiropas uzņēmuma nodoklim ir ļoti liels uh, potenciāls. Tas, uh, padarīs iespēju vieglāk veikt eh, investīcijas un arī eh, tirzniecību pāri robežām, piemēram, ja neliels uzņēmums darbojas tikai vienā dalību valstī un vēlas darboties arī citas dalību valsts tirgu, tad var eh, ļoti labi iedomāties, kādi būtu šim nelielajam uzņēmumam riski, ieejot jaunā tirgu. Un šos riskus var būtiski samazināt, ja uzņēmumam nav jābaidās, ka viņš zaudēs ieejot šajā jaunajā tirgū. Līdz ar to šis koncepts pēc būtības mūsuprāt ir atbalstāms. Protams, CCCTB ir ciešā mērā saistīts arī ar citiem, ar, arī ar dubultu aplikšanu ar nodokļiem, izvairīšanos no tā un arī ar transportēšanu un pārējo. Uh, Lamasūra kungs jau savos ievadvārdos to pieminēja, tātad cik ļoti būtiski ir konsolidācija. Mēs uzskatām, ka kopīga nodokļu bāze bez konsolidācijas eh, biznesa vidēm labumu nesniegs tik lielu kā ar šo konsolidāciju. Mēs uzskatām, ka būtiskākos eh, uz, būtiskākās uzlabojums eh, šim kopīgajam uzņēmumu nodoklim, mēs varētu redzēt arī daudz citu noteikumu vienkāršošanā. Un eh, tagad eh, pārējot pie CCCTB priekšlikumu, kurā parādās šī konsolidācija. Kaut arī daudzi uzņēmumi ir atbalstījuši šo ideju ar konsolidācijas iekļaušanu, tātad es domāju, ka šai idejai vēl ir, jāliek tā, vēl ir jātiek tālāk eh, uzlabotai, runājot arī par konkurenci. Un šeit jau pavērs vairāk citi jautājumi. Ir uzņēmumi, kuri baidās zaudēt elastīgumu, konkrētajā dalību valstī, ja CCCTB stāsies spēkā. Jo tā jau ir, mēs eh, nezinām, kā attīstīsies globālā ekonomika, mēs nezinām, kā attīstīsies globāli nodokļu vide dažādos reģionos, un eh, tas tiešām ir jēgpilni padomāt, vai vienotums starp 27 dalību valstīm šajā CCCTB, ja to nodrošinās tikai un vienīgi CCCTB, tad iespējams eh, tas nebūs pietiekami. Visiem jau ir skaidrs, ka būs gan plusi, gan mīnus CCCTB, un piemēram tās dalību valstis, kuras zaudēs, tās var mēģināt eh, šo uzņēmumu nodokļu zaudējumu iegūt ar dažādu nodevu palīdzību. Un eh, otrs arguments, kas ir saistīts ar manas pirmo izteikto ir globālās izmaiņas. Gan e, investīcija piešķīrumi, gan arī citi e, mehānismi un to jau pieminēja Lamasūra kungs, ja mēs runājam par reālām investīcijām. Un e, to jau komiteja ļoti labi ir iekļāvusi savā priekšlikumā. Tātad piešķīrumu atslēga ir saistīta ar reālām investīcijām. Globāla ekonomika mainās un mainās arī investīciju moduļi pēdējo 20 gadu laikā, bet runājot par lieliem, lielām investīcijām, Tad bāžas tiešām pastāv, cik lielā mērā šis priekšlikums atbildīs šo reālo investīciju prasībai un cik lielā mērā tas varēs piemēroties globālajām ekonomiskajām svārstībām un izmaiņām, tā skaitā digitālajai ekonomikai. Mums ir nepieciešama arī laba, laba bāze, labs faktuālais materiāls, lai tālāk strādātu. Uh, Līdz ar to mēs uzskatām, ka šī piešķīruma schēma tai būtu vairāk jāatspoguļo reālās investīcijas, lai nebūtu tā un jāizvairās arī no situācijas, kad eh, uzņēmumi, kuriem kādu brīdi neklājas tikai labi ekonomiskos terminos, tiek eh, savā veidā sodīti. Paldies! Paldies, prieksēdētāji kungs, paldies īpaši par jūsu ļoti labi ievēroto laiku, ļoti augstu nor novērtējām. Un nākamais runātājs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, un paldies par šo uzaicinājumu. No mazo un vidējo uzņēmumu viedokļa es varbūt vēlētos e, izteikt vairākas bažas. Jautājot mūsu aktīvistiem, iekšējā tirgu, e, kādas ir lielākās barjeras? Visi kā viens atbilda 28 vai 27 nodokļu režīmu. Tas attiec ne tikai uz pievienotās vērtības nodokli, bet arī uz uzņēmumu nodokli. 27 e, dažādi nodokļu režīmi ir būtisks šķērslis. Pie tam runa ir ne tikai uh, par nodokļu apjomu, par nodokļu procentu, runa ir arī par nodokļu vidi. Tāpēc uh, eh, mazajam vidēju uzņēmumu lielā mērā iestājas par kopīgu nodokļu bāzi. Otrs iemesls, eh, kāpēc mēs atbalstam šo ideju un to pieminēja jau Tanga kungs. 27 atšķirīgi nodokļu režīmi nozīmē to, ka, divz, ka lielajiem uzņēmumiem ir 27 dažādas iespējas manipulēt ar saviem nodokļu režīmiem, un tāpēc UAPME e negatīvi vērtē un lielā mērā kritizēja pirmo komisijas priekšlikumu kurā bija iekļauta brīvprātīga kopīgas nodokļu bāzes izveide. Atcerēsimies, tas bija 11. gadā. Šobrīd komisijas savu viedokli ir pamainījusi un to vērtējam ļoti pozitīvi. Tātad lielajiem uzņēmumiem tas tiks piemērots eh, pie, obligātā kārtā. Un eh, MVU varēs to izmantot fakultīvā kārtā, jo ja MVU paliek vienā valstī, tad varbūt tas nav tik aktuāli. Tomēr arī šeit ir jāatminās, ka ir dalība valstis. Ieviešot eh, vienoto nodokļu bāzi, nevēlas īstenot tā saucamos paralēlos modeļus, jo būs dalība valstis, kuras nepieļaus MVU fakultatīvo bāzi, pasakot, ka nodokļu sistēma un uh, bāze ir viena, tāpēc jau šobrīd mums vajadzētu paraudzīties uz to, lai neizveidotos situācija, ka tas viss kļūst pārmēru sarežģīts, lai birokrātiskā nasta uzņēmumiem nebūtu pārāk liela, jo ļoti ticams, ka šo modeli izmantos arī mazie uzņēmumi. Tas bija pirmais. Otrs, protams, MVU vēlas šo konsolidāciju pēc iespējas agrīnāk, bet eh, mēs ļoti labi izprotam tās problēmas, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā. Bet eh, ja tas ir vienīgais eh, ceļš, vienīgā iespēja, tad mēs esam gatavi akceptēt, ka konsolidācija kādu laiku tiek atlikta, ja vien tam būs e, kādi atvieglojumi. Un mēs e, vēlamies, lai direktīvas stātos spēkā vienlaicīgi, abas direktīvas. Lapme atbalsta ideju par savstarpējo aktīvu un parādu finansēšanu. Ir tādi uzņēmumi, kuriem tā ir reāla problēma un piespiež mazos un vidējos uzņēmumus nodarboties ar parādu, ar parādu sistēmām lielākā mērā nekā tas to vēlētos bet uh, ir tādas dalību valsts, kuras uh, eh, izskata šo priekšlikumu, piemēram, zinātnes jomā jo zinātnu un pētniecību atbalstot tikai un vienīgi noņemot izmaksas, tas uh, nāks par labu tātad tikai no tādiem uzņēmumiem, kuriem ir pēļņa. Tas uh, nav labs modelis uzņēmumiem, mazajiem uzņēmumiem, kuri uh, nodarbojas ar augsttehnoloģiskiem un citiem izpētes projektiem, kuri peļņu nenes. Tāpēc es domāju, ka šādu modeli piemērot visiem, visus mēs par vienu kārti nevajadzētu. Un tur varētu mazliet vēl pamainīt. Lamasūra pieminētie divi aspekti, tātad reālas investīcijas un arī problēmas, kas ir saistītas ar direktīvām un šīs sistēmas elastīgumu, piekrīt manam kolēģim no Business Europe. Thank you very much, Mr. Humer, the last uh, for the first session from our panel. Lies paldies, tas bija pirmais panelis un pēdējais runātājs var tajā uh, lūdzu. Godātie parlamenta deputāti, paldies par šo iespēju dot ieguldījumu jūsu darbā, uzlabojot nodokļu politiku Eiropā. Tas ir mēģis, man, uz kuru mana organizācija arī dzantiecas. Ir, lai ne, netārētu laiku, es negrasos jūs iepazīstināt ar mūsu uzņēmumu Accountants Europe, bet es gribu jums pateikt, ka mūsu organizācijas locekļi ir profesionāli institūti, nevis atsevišķi grāmatveži vai firmas, un profesionāļi pārstāv ir pārstāvēti dažādos privātā, bet arī valsts sektorā. Pirmām kārtām ļaujiet man komentēt CCTB, jeb labāk CCCTB. Accountants Europe tieši tāpat kā padomu vēl nav izstrādājusi gala nostāju, jo pastāv ļoti dažādi viedokļi. Tas tomēr nav nekāds pārsteigums, jo šis priekšlikums pilnīgi noteikti var radīt tās puses, kas iegūst un kas zaudē, vismaz īstermiņā, tajā brīdī, kad tiek pārdalīti nodokļu ieņēmumi starp dalību valstīm. Arbitrāža starp īstermiņa individuāliem iegojumiem, ilgtermiņa kopējiem es atvainojos, īstermiņa individuālajām problēmām un ilgtermiņa iegūmiem nebūtu nav vienkārša dilemma. Tāpēc mums būs jādomā par to, kā padarīt CCT, CTB pieņemumu tām dalībvalstīm, kas zaudēs nodo, kas šobrīd nodokļu konkurētspēju izmanto kā ekonomikas pamatakmeri. Priekšlikumi ir vienkārši un labi saprotami, un nodokļu tiesību aktiem tas ir ārkārtīgi augsts vērtējums punkts, lai arī visai neierasti priekšlikums ir tāds, ka arī mazie sākuma uzņēmumi var um, izmantot šo iespēju, lai gan arī vajadzīga ir plašāka ietekmes analīze. Tāpat arī jāspēj konstatēt, kādas iespējamais sloksnes tās augtiem dedvēt efektam. Līdzīgi ir jāspēj koreģēt arī parāda kapitāla um, nianse Un dzirdu, ka dalībvalstīs pastāv bažas par to, ka šī problēma, šī problēma varētu radīt neproporcionālas izmaksas. Tāpat laikā visas šīs nianses varētu padarīt CCCTB par liederīgu m, mm, viena, vienai konkrētai iedzīvotāju, daļ, iedzīvotāju daļai MVU, kas aktīvi darbojas iekšējā tirgu. Mēs, protams, visi vēlamies, lai tie plaukst un zeļ. Uh, Papildus šim CCCTB es gribētu turklāt arī eh, runāt par to, cik liels līderību izrādījis komisija un parlaments nodokļu politikā kopumā un gribu uzsvērt trīs domas šai kontekstā. Mums, mūsuprāt, vajadzīga starptautiska sadarbība, pārskatāmība un vietas regulējums starptautiskā sadarbība, lai arī efektivitāte cīņā pret izvarīšanos no nodokļu maksāšanas lielā mērā atkarība no koordinātas pieejas starptautiskā līmenī. Un tas tāpēc svarīgi. Šai ziņā mēs atbalstam komisijas ambīcijas pārskatīt um, rīcības kodeksta darba grupu un taksa komitejas idejas izveidot nodokļu politikas saskaņotības un koordinācijas centru Accountancy Europe atbalsta ne tikai vairāk, bet arī labāku pārskatāmību nodokļu jautājumos. Mēs atbalstam publisku um, atskaitīšanos pa valstīm, un, lai praksē tas atbilstīgi darbotos, mums domāju, ka vajadzīgs izstādāt kaut kāda veida veidni, iet ietvaru, kas ļautu mm, uzņēmumiem brīvprātīgi šās nodokļus iesniegt pa valstīm. Uh, Eh, iepriekš eh, paredzētu agresīvu nodokļu plādošanas schēmu pārdevēji būtu jāliek zem pienākumu tos arī atspoguļot, jo lielā mērā viņi ir atbildīgi par šāda veida jautājumiem un jebkāda veida informācijas izplaušana, izpaušanas pienākums jāliek uz nodokļu maksātāju pleciem. Par viedo regulējumu runājot, mēs nedrīkstam aizmirst, ka labāka regulējuma principu un noteikumi ir jāpiemērā ne tikai nodokļu jomā. Un turklāt tajos gadījumos, kad tiek runāts par sankciju, es, piemēram, domāju, ka arī doma par rīcības kodeksu e, izveidi attiecībā uz nodokļu konsultācijas pakalpojumiem būtu liederīga, bet, lai tas atbil, efektīvi darbot ar šādam kodeksam, būtu jāatver visi nodokļu pakalpojumu sniedzēji. Tam jāpamatojas uz aktivitātēm, ko piekop ne tikai viena profesija vai sektors, jo citādi šis kopējais mērķis e, netiks sasniegts. Noteikuma attiecībā uz nodokļu pakalpojumu sniegšanu no revīzijas firmām šobrīd jau ir padarīta krietni strikt striktāki ar neseno revīzijas reformu, kas tāpat laikā vēl nav transponēta visās dalību valstīs, un tāpēc es uzskatu, ka taksa komitejai bija tiesa, ka tā teica, ka pirmais, kas būtu jā, jādara, būtu jāuzraug un jāizvērtē šo jauno noteikumu ietekme, regulējošā stabilitāte un pārliecība ir ļoti svarīgs. Un visbeidzot, es gribētu jums apliecināt, ka profesionālie grāmatveži savu lomu un atbildību uztver ļoti nopietni. Uh, ikdienas darbā lielākā daļa profesionālo grāmatvēžu e, dara visu, kas vajadzīgs, lai pārliecinātos, ka mūsdienu nodokļu sistēmas darbojas atbilstīgi, neskatoties to, ka tās ir sarežģītas un, ka nodokļu, un pārliecinās, ka nodokļu maksātāji izpild savus pienākumus. Kad mēs konsultējam valsts sektoru, tad tieši tas notiek pēc valsts sektora pie, pieprasījuma, jo viņi redz, kādas tam ir priekšrocības. Tie vēlas efektīvi izmantot resursus un piemērot ētiskos standarts, un tāds lielākajā gadījumā, lielākā daļā gadījumā gadījumā arī notiek. Mēs kā profesionāļi vēlamies ņemt vērā sabiedrības intereses visā mūsu darba jomā, un jūs kā parlaments varat ar to rēķināties. Uh, Liels paldies visiem paneļu runātājiem, līdz ar to tagad nonākam pie jautājumiem no kolēģiem. Nu, tālāk turpināšu runāt savā dzimtajā valodā vāciski. Jā, ir četras galvenie tēmu loki, kam gribētu pieviesties, tātad ieguldījums investīcijās un izaugsmē, par to, mm, cik dažādi ir atš nodokļu atšķirība, kā cīnīties pret to attiecībā uz pašu kapitālu. Un, mūsuprāt, šī ir ļoti saprātīga pieeja. Pirmajā jautājumā, un otrais jautājums, vai tas nav tāds uh, papildinošs elements, un kas faktiski varētu novest drīzāk pie uh, uh, kaitējuma nekā pozitīva iegiluma. Un visbeidzot, šī nevienlīdzīgā uh, attieksme, kā cīnīties pret to. Un ceturtais jautājums par uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vai tā tiešām ir patiesa iespēja mazajiem uzņēmumiem? Uh, uh, vai tad var būtu iespējama uh, šāda dažāda rēķinu sagatavošana. Un, protams, paturot prātā arī konsolidācija vai konsolidācija tad ir ieņemama. Nu, es atsaucos, ja viņi uh, veido savu bilanci saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem Vācu uh, regulējumu. Un uh, ne, šie nes, netaustāmie aktīvi Mm, jūs to pieminējāt, bet tomēr ir diezgan daudz uzņēmumu šajā modernajā uh, digitālajā ekonomikā. Viņi darbojās ar intelektuālo īpašumu lietas, ko ir grūti izmērīt, bet tās tomēr ir uh, vērtīgas. Un vai nebūtu iespējams šo aktīvu kategoriju tātad labāk aptvert? Mm. Un tā es vēršos pie mūsu ekspertiem no Accountancy Europe. Tie būtu mani jautājumi, došu vārdu kolēģiem, un beigās būs noslēguma rauns, kurā varēsiet atbildēt uz jautājumu. Un tagad pārēs atpakaļ pie angļu valodas. Runātājiem paredzētas divas minūtes, ar ka nerunāju pārāk ātri, uztraucos par tulkiem. Un nākamais, nākamais runātājs no SMP. Priekšādātāji, paldies, paldies visiem, kas izteicās, paldies ekspertiem, tas ārkārtīgi svarīgi, jo tas, protams, tiešā veidā skar Eiropas ekonomiku, un tāpēc tas svarīgi visiem ekonomikas dalībniekiem. Bet tad, ja zinām, ka šai sektorā, protams, vienprātīgu nostāju gūt ir ļoti sarežģīti, ir dot šīs formulas un veidi, kā nonākt līdz labākajiem taisnīgiem nodokļu režīmam, un tas ir, nu, Jāsaka, katram ir citas domas labējiem spēkiem, kreisiem spēkiem, tāpēc ir diezgan sarežģīti to visu izskaidrot. MVU, kas, kā mēs zinām, veido 85% no ES ekonomikas, un viņi ir tie, kas maksā 30% no nodokļiem. Dzirdēju, ko, ko teica Business Europe pārstāvis un ar prieku dzirdēju, ka jūs aizstāvējāt arī šo konsolidēšanas daļu. Es arī piekrītu jums, ka tas būtu tas atbilstīgākais. Un tieši šī daļa, jāsaka, šobrīd ir lielāko problēmu Eiropas ekonomikā. Šīs dažādās fiskālās sistēmas, šis, eh, šī sacensība uz zemāko kopsaucēju, bet šis konsolidēšanas jautājums, jāsaka, uh, Eh, nu, vēl nav viennozīmīgs. Ir vairākas dalībvalstis, kas vēlas izvēl, nu, izvēlties pašu savu nodokļu bāzi. Un tad, nu, es nezinu, vai nevajadzētu noteikt kaut līdzīgi kā ASV kādu federālu nodokļu bāzi, kas tad varētu tik nedaudz variēta dalībvalstīs. Nu, kaut kādu procentu apjomā. Vai tas varbūt varētu būt pirmais solis uz šādu nodokļu vienlīdzību? Otrs jautājums, kas ir vispārīgāks varbūt lielā, vairāk attiecas arī tieši uz Business Europe. Šobrīd jāsaka, ir tiesība akti, kas pies, attiec uzņēmumiem, kas pārsniedz uh, apgrozījumu eh, virs kaut kādas konkrētas summas. Un es zinu, ka ir virkne uzņēmumu, kas. Uh, Septiņas, ka, ka apgrozījums ir mazāks par šiem 750 miljoniem, bet tāpat laikā viņi ir pietiekami apjomīgi. Vai tas nerada problēmas? Es gribētu vaicāt, vai mums nevajadzētu kaut kādā veidā šos liekas nevarbūt samazināt, tā lai būtu nodokļu taisnīgums lielākā mērā. Un pēdējais jautājums priekšādā tā pavisam īsi, tas ir Humēra kungam. Vai jums nešķiet, ka MVU, ņemot vairāk tas skar viņus eh, pavisam tiešā veidā, arī, viņu, arī viņas nevajadzētu nostādīt uz vienādiem noteikumiem kopā ar lieliem starptautiskiem uzņēmumiem. Priekšādātājs turpina, jā, man tomēr jārūpējas nedaudz arī par laika iero, ierobežojumiem. Jums pēc tam paredzētu kopēju sanāksmi. Nākamais EKR eh, grupas vārdā ir, nākamais, lūdzu. Runājot par godīgu nodokļu konkurenci, manuprāt, tas uh, saglabā nodokļus zemā līmenī, un tas arī ļauj dalību valstīm, tas tādā visaugstākajā līmenī. Es saprotu, ka runāšanas laiks ir ierobežots, un tad mēs dzirdējām tādus vispārīgākus paziņojumus. Es gan gribētu iet dziļāk detaļās. Es dzirdēju arī daudz spēcīgus paziņojumus. Komisija teica, ka, ka šī uh, sistēma sniegs lielāku juridisko noteiktību. Es saprotu uh, jūsu domāšanas veidu, bet kā tad jūs varat tā droši apgalvot, ka um, izveidosiet taisnīgāku sistēmu? Es tā, es neesmu tik pārliecināts, Vatsona kungs, jūs runājat dzirdēju, ka jūs teicāt, jūs zināt, ka zināmas dalībvalstis zaudēs jūsu nostājas. Uh, ka, uh, ka tas palīdzēs dalībvalstīm, jo pieši mazākām dalībvalstīm būtu ļoti interesanti zināt tieši tādēļ, vai mazajām dalībvalstīm, mazajiem uzņēmumiem vajadzētu uztraukties, ka viņi varētu ko zaudēt šajā sistēmā. Parlamentā mēs daudz runājam par ekonomisko konverģenci, bet es tiešām nezinu, vai mēs panāksim konverģenci, ja biznes tik pārnes no mazām dalībvalstīm uz lielākām dalībvalstīm, kuras jau ir spēcīgākas ekonomiski. Uh, Otrakārt, bija arī spēcīga paziņojuma par administratīvajām izmaksām un slogu. To pieminēja arī komisija un arī Butēlis Tafta kungs, kurš teica, ka būs sistēma, kas būs vienkāršāka, skaidrāka, izcelā komisijas līderībā, komplementi komisijai, un ka šis daudznacionālajie uzņēmumi par spīti CCCTB, ka viņi būs spiesti izveidot arī vietējos kontus, sagatavot vietējos finanšu ziņojumus. Es, man ir grūti saprast, kā tas ir vienkāršāk, nevis rada administratīvo slogu. Varbūt Butelis Tafta kungs varētu sīkāk un detalizētāk par to pastāstīt. Paldies! Nākamais no uh, liberāļu grupas. Akta kolīgās beste gasta. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi, viesi. Runājot par nodokļiem. Uh, ir jābūt drošiem, ka ir taisnīgāka konkurence starp dalībvalstīm. Un labākais risinājums tiešām būtu sasaistīt korporatīvos nodokļus ar ekonomisko aktivitāti. Tajā pašā laikā vajadzētu atvieglot uzņēmumiem iespēju veikt uzņēmē darbību iekšējā tirgu. Startautiskajiem uzņēmumiem ir vajadzīga harmonizēta sistēma ar vienotiem noteikumiem. bāzes eroziju un peļņas novirze, lai mazā, maksātu mazākus nodokļus, par to mums jācienās. Visiem uzņēmējiem ir jāsmaksā sava taisnīgā nodokļu daļa. Tādēļ es pilnībā atbalstu priešlikumu par CCCTP. Bet te ir arī izaicinājumi. Korporatīvais nodoklis ir ārkārtīgi būtisks e, Eiropas Savienības ieņēmumiem. Un tas ir arī ļoti svarīgi Eiropas konkurētspējai. Mēs nevaram tagad teorētiski izveidot ideālu sistēmu, kas varbūt nestrādās praksē. Man ir vairāki jautājumi. Pirmkārt, cik pārliecināta ir Eiropas komisija par to, ka priekšlikums ir budžetam neitrāls, kā tam nebūs ietekme uz uh, dalību valstu situāciju? Vai komisija ir ņēmusi vērā gan uh, Uh, pašreizējos, gan arī nākotnes iespējamos scenārijus dalību valstīm, un vai arī ir paredzēta kāda manevra iespēja pieņemot dažādus pasākumus, lai saglabātu budžeta neutralitāti. Otrakārt, gribēju zināt, kādā veidā komisija ir ņēmusi vērā digitālo ekonomiku, sagatavojot šo formulu, un vai formulā tiek ņemti vērā uzņēmumi, kas strādā ar robotiem, vai uzņēmumi, kas pārdod Eiropas lielos datus vai programmatūru, vai ir ņemtas vērā arī intelektuā īpašuma tiesības, un kā tiek lēsta ekonomiskā vērtība, kā tā tiek iekļauta formulā. Un trešais, pēdējais jautājums. Uzņēmumi turpinās mēģināt optimizēt savus nodokļus, nebūsim naivi. Ar jauno CCCTB viņas to darīs balstoties uz uh, Uh, formulu un korporatīvā nodokļa procenta likmi. Viņi mēģinās izveidot savas ražotnes ar zemāko korporatīvā nodokļa likmi. Vai komisija ir ņēmusi to vēlā? Paldies un go grupas vārdā makārtīkums lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies runātājiem par prezentācijām. Mums arī ir līdzīgas bažas par CCCTB efektivitāti, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, pirms ņemot vērā noteikto tieksni un ņemot vērā arī šo brīvojumus no nodokļu maksāšanas, lai veicinātu izaugsmi un investīcijas. Politiski es zinu, ka daudzi cilvēki īrijā ir, ir nobežījušies par šo priešlikumu un ietekmi, ko es varētu atstāt uz nodokļu ieņēmumiem. Uh, mūsu pašu izkropļotajā ekonomikas modelī. Es pats personīgi ļoti atbalstu izmaiņas, bet nu pašreizējā realitāte ir tāda, ka ir ļoti grūti aplēst potenciālo ietekmi, ko atstātu CCCTB manā valstī un daudzās citās valstīs. Piemēram, viena no jomām, kur nevar uzticēties komisijas sniegtajām aplēsēm, ir šie uh, fiksētie taustāmie aktīvi. Un mm, zinu, ka tāds būtu īrijā un arī citās, citviet Eiropā. Mm, gribēju zināt, vai arī, piemēram, uh, lidaparātu iznomātā firmas, vai uz viņām attiektos CCCTB. Tāpat arī runā, tad runājot par šo 10% no finanšu aktīviem, un arī ir iespēja, ka netaustāmie aktīvi tiktu uh, iekļauti aprēķinos. Es vēlējos jautāt runātājiem par to, kāda būtu specifiska ietekme uz dalību valstiem, un vai runātājiem ir arī idejas par to, kā cīnīties pret iespējamu negatīvu ietekmi. Paldies, un uh, zaļo grupas pārstāvi. Eva Žalī. Merci. Paldies priekšādātāji. Man ir viens jautājums Business Europe pārstāvim. Jūs atbalstāt CCCTB reformu, bet dotu priekšroku, ja pareizi saprotu, tam, ka šī sistēma būtu iz, pēc izvēles fakultatīva, tā lai katrs uzņēmums uh, varētu izvēlēties sev piemērotāku, pievilcīgāko sistēmu vai nacionālo vai šo kopējo CCCDB sistēmu. Bet vai tad tas nenozīmē, ka mēs nonāktu vienkārši vēl pie 29. sistēmas, kas to šo kopumu pavisam vēl satālāk sarežģītu un tas novest arī pie tālāk administratīvu sarežģījumu? Kaut gan faktiski mēs taču vēlamies nodrošināt vienkārši vienādus spēles noteikumus. Tālāk viens jautājums. AMP e. 2011. gadā jūs atbalstījāt komisijas priekšlikumu, bet kritizējāt to, ka esot pārāk sarežģīti izveidot MVU tieši šādu sistēmu. Vai tas tā ir joprojām? Jeb jūs esat pārskatījuši šo priekšlikumu tā kā tas ir 2016. kā šobrīd, vai jūs domājat, ka šis CCCTB eh, MVO to šobrīd būtu piemērotāks nekā tas bija iepriekš? Paldies! Paldies! Nu, mūsu paneļa runātāji saņēmuši daudzas jautājumus. Um, runāsiet tādā pašā secījā kā sākumā, bet koncentrējieties lūdzu uz svarīgākiem. Lai gan sāksim atkal ar Vatsona kungu. Paldies, es uzreiz pievēršos zaļo jautājumam. Jā, iepriekšējā priekšlikuma laikā mēs norādījām, ka mēs vēlamies saglabāt šo izvēles iespēju. Uh, Mums pēc priekšlikuma bija nostājas dokuments. Mēs norādījām, ka daudzi uzņēmumi vēlētos, lai CCCTB, lai to uzņēmumi varētu izmantot kā brīvprātīgu opciju. Bet um, tad šai pieeja mēs dotu, mēs gribētu, lai tā būtu obligātās, tā mēs dotu priekšroku, bet, nu, tas nav pienākums. Runājot par politiskajiem jautājumiem, par investīcijām, par netaustāmiem aktīviem, un jūs to arī pieminējāt priekšsādātāji, es par to arī savā ievad komentārā, daudz tik runāts par ieguvējiem zaudētājiem. Es gluži vienkārši aicinātu jūs iepazīties ar komisijas kopīgā izpētes centra darbu, pētījumu, tas ir ļoti informatīvs, ir daudz uh, skaitļu, kas parāda, kas būs ieguvēji, kas zaudētāji. Uh, un pievēršoties citiem jautājumiem. Mani vienmēr pārsteidz, kad dzirdu tādus paziņojumus par to, ka indivīdi maksā vairāk nekā uzņēmumi. Un te mums vajadzētu tā kā nedaudz atkāpties. Kam tad pieder uzņēmumi? Uzņēmumi pieder cilvēkiem. Un daudzos gadījumos, kad mēs domājam par korporatīvo peļņu, šī peļņa maksā par parastu darbinieku pensijām. Nu, nepastāv tādas brīvas pusdienas nu, uzņēmumu nodokļu kontekstā. Un vienmēr saku, padomāsim par uzņēmumu nodokļu sistēmu, par to, kā, tas, kā tā sadarbojas ar individuālo nodokļu sistēmu. Nu jā, varbūt uzņēmumi maksā likmi kas varbūt tādā pirmajā atsūtnē ir zemāka nekā individu maksātie noz, mm, nodokļi. Bet neaizmirsīsim, ka uh, individiem jau pieder uzņēmumi. Bieži vien viņi maksā dubultām. Un, ja visa sistēma strādā un funkcionē veiksmīgi, tad indivīds samaksā nodokļus vēlreiz, kad viņi saņem peļņu. Ir ļoti rūpīgi jāatcerās un jāpadomā par to, kā sadarbojas uzņēmumu nodokļu un uh, individuālo nodokļu sistēmas. Tika pieminēti arī uh, sliekšņi, jo īpaši uh, valstu ziņošanas kontekstam. Te man būtu vispārīgāks komentārs. Business Europe ir lielā mērā atbalstījuši OECD priekšlikumu par uh, publisku valstu ziņošanu. Tāds bija viņu sākotnējs priekšlikums. Mēs uzskatām, ka nodokļu iestādes ir pareizā vieta, kur dalīties ar informāciju par uzņēmumu nodokļiem, lai mēs varētu nodrošināt to, ka uzņēmumu maksā pienācīgus nodokļus. Bet uh, tas nebūs uzņēmuma interesēs, ja netiks nodrošināti vienādi spēles noteikumi. Ja uzskatām, ka būtu nepieciešama tāda publiska uh, valstu ziņošana, bet ir jānodrošina, ka tā nemazinās nodokļu iestāžu spēju veikt savu darbu. Es negribu teikt, ka nodokļu iestādes nespēja paveikt savas funkcijas bez tā, ka sabiedrība viņas kaut kādā veidā uzrauga. Ir grūti saskatīt, kā tas varētu veidot mūsu uzticību, atbal, veicināt mūsu uzticību nodokļu iestāžu darbam. Manuprāt, nodokļu iestādes ir pareizā vieta, īstā vieta, kur vajadzētu notikt valstu ziņošanai Un es zinu, ka ir divas komitejas parlamentā, kas pie tā strādā. Es gribētu aicināt jūs vēlreiz runāt par šo ziņošanu. Zinu, ka ir aktuāls jautājums par noteiktajām robežvērtībām, sliekšņiem, kā tā atbalstīs caurskatāmību. Ir uh, priekšlikumi, kas noteiks šo slieksni pat zemāku, kas uh, valsts ziņošanai esmu izsmēlis sev pieejamo laiku. Paldies! Jā, es teicu, ka mums ir laika ierobežojumi, tie jāievēro. Humner kungs. Nu, pirmais komentārs par zaļo grupas komentāru. Mēs esam kritizējuši 2011. gada priekšlikumu, galvenokārt tādēļ, ka tur bija paredzēts šis uh, brīvprātības princips, nevis tādēļ, ka tas radīja sarežģījums MV. Tas bija galvenais arguments, šī opcionalitāte. Otrā atbilde uz jautājumu par mazajām dalībvalstīm ir jānošķir. Vai priekšlikumam ir negatīva ietekme uz atsevišķām nelielām dalībvalstīm, kuras šobrīd mākslīgi piesaista uzņēmumu peļņu, uz kuru tad tiek, kurai tad tiek piemērot zemi nodokļi. Jautājums ir par to, vai uzņēmumi gūst peļņu šajās valstīs, domājot, piemēram, par īriju. Uh, uh, tātad uzņēmums deklarē savu peļņu īrijā. Ja un uzņēmums pats uh, necietīs negatīvas sekas, ja īrija mainīs savu nodokļu likmi, bet īrijas finanšu ministrs cietīs, jo uh, būs mazāks peļņas piešķīrums īrijai. Vissvarīgākais jautājums, manuprāt, ir priekšsādātāja uzdotais jautājums par uh, inovatīviem MVU. Es saprotu jūs un arī citus, jūs un citus līdzīgos argumentus, ka lietas kļūtu sarežģītas, ja opting in nozīmētu grāmatvedības noteikumu maiņu. Bet, ja MVU vēlas augt starptautiskā mērogā, kas parasti nozīmē to, ka viņiem ir jāpiesaist arī kapitāla tirgus, tad viņiem Mm, varētu sniegt padomu par savu uh, grāmatības noteikumu maiņu, ja viņi vēlas palikt nacionāli un veikt uh, tikai atsevišķus pārobežu darījumus, tad sistēmas maiņa nebūtu tik nepieciešama un pievilcīga. Lielais jautājums par to, kas notiek šajās dalībvalstīs, varbūt ne Vācijā, bet es dzirdēju to no Francijas, no Austrijas un arī citām valstīm, kas saka, ka mēs nevēlamies lai mums būtu divas paralēlas nodokļu vai grāmatvedības sistēmas, jo tas nozīmē, ka būtu divi atsevišķi nodokļu pamat, divas nodokļu bāzes, un priekš MVU tas nebūtu uh, praktiski paveicams. Tas nozīmē, ka nodokļu bāzes saturs uh, ir jāplūko no šādas perspektīvas, perspektīvas, vai to ir saprātīgi piemērot arī MVU, jo ir ļoti iespējams, ka atsevišķās dalībvalstīs tas tiktu piemērots visiem uzņēmiem, arī maziem uzņēmumiem. Un pēdējais komentārs atbildot Alde grupas pārstāvēm es drīzāk dotu priekšroku tam, ka kāds pārceltu ražošanu no zemāku nodokļu valsts eh, nekā to situāciju, kāda ir šobrīd, ka viņi tikai pārceļ savu peļņu uz uh, zemāku nodokļu valstīm. Tas uzlabotu tikai caurskatāmību, uzlabotu spēles noteikumus, tas likt dalību valstīm atbildīgi izturēties pret nodokļu maksātājiem. Paldies! Paldies! Un pēdējais manā sarakstā ir Butēlis Tafta kungs. Paldies priekšsēdētājai. Manuprāt, komitejas locekļi ir iezīmējuši daudzus svarīgus jautājumus. Ir svarīgi atbildēt uz tiem visiem. Bet, ja ļausiet, es pievērsīšos tomēr svarīgākajiem. Jautājums par administratīvo slogu un izmaksām tika pavisam pamatot pieminēts vairākas reizes. Bet ir svarīgi saprast, ka um, nu, kāda ir pašreizējā realitāte uzņēmumiem. No vienas puses viņiem ir jāsagatavo finanšu paziņojums vispārējiem nolūkiem, un da vairākumā dalību valstu uzņēmumi būs jāveic arī nodokļu pielāgojumi, lai piemērotos nodokļu bāzai. Un tikai publiski kotētie uzņēmumi, kas uh, ir spējuši vienoties Eiropā, ka mēs izmantojam IRS kā mūsu kolektīvo standartu. Un Eiropa šajā ziņā tiešām ir līdere, um, veidojot globālo standartu. Tas ir tāds piemērs, par ko būtu jāpadomā. Ja tad runājam par tām uzņēmumiem, par, tām, par tiem uzņēmumiem, kas neizmanto IRS, un, ja domājam arī par grāmatvedības direktīvu, gan šajā parlamentā, gan padomē, pierādījās, ka nav iespējams panākt vienošanos, un beigās tika sagatavota direktīva, kurā ir vairāk kā simt opciju. Un tas tikai parādīja, cik uh, tālu viena no otras ir dalība valstis un to, cik liela ir šī pielāgojumu zona starp dalību valstīm. Manuprāt, ir ļoti labi, ka esam panākuši lielāku progresu šajā jautājumā. Tam būs arī tieši ietekme atvieglojot nodokļu pielāgošanos. Bija arī jautājums par netaustāmajiem aktīviem. Tie kļūst aizvien svarīgāki. Es piekrītu, ka te var paveikt vēl vairāk, strādājot ne tikai pie tā, kā tiek atzīti šādi aktīvi, bet arī to, kā tiek, tiek pārnesti. Mums ir jāsaprot, ka tie netaustāmie aktīvi ir vismobilākie aktīvi. Runāja ne tikai par to atzīšanu, ir jādomā arī par to, kāda attieksme par tiem ir starptautiski. Un skatoties nākotnē, arī diskusijas par nodokļu taisnīgumu kontekstā ir būtiski, ka mēs nepievēršamies tikai tādā stabilā veidā, bet ir jāņem vērā arī nākotnes paudzes. Un būs svarīgi, ka modernā nodokļu sistēma ņem vērā arī šiem ārējiem uh, Uh, aspektiem, no ko uzņēmumi veido arī uz vidas ietekmi. Un, un tas ir veids, kā virzīsimies pretīm ilgspējīgākai ekonomikai. Vairāk kārt tika pieminēta arī ieguvēji un zaudētāji. Te runa nav tikai par to, lai pagarinātu diskusijas. Runājam par to, ka tiktu pagarināts pārējais periods lai tās ekonomikas, kuras saskaras ar nopietnu nodokļu konkurenci, lai viņam ir pietiekami daudz laika pielāgoties. Paldies! Jā, noteikti, ka vēl būs daudz atbildām jautājumu politiskajā procesā, kurš šāk sākas šodien, bet tagad pārējām pie nākamās eh, paneļa diskusijas sesijas un vēlētos uzrunāt Katju Lehtu Komulainen un Rihardu Mērfiju, kas būs mūsu paneļa diskusijas eksperti. Katram pa piecām minūtēm. Uh, un tāda došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Bīstaties no kreisā spārna, jo viņi jums uzdos ļoti indīgas jautājumas, bet Katja, jums pirmajai vārds lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi. Ir divas galvenās jomas, kurās komisija ir apsolījusi aktīvi darboties, tā ir sociālā un fiskālā no jomas. Un eh, Brexit balsojums skaidri parādīja, ka, ja vēlamies saglabāt sabiedrību, tad mums ir jāiestājas par to. Jāiestājas ne tikai par tās ekonomisko vienotību, bet arī par sociālajām tiesībām un tās politisko gribu, reālu gribu cīnīties pret nodokļu izvairi. Uh, Visiem ir jāmaksā nodokļi. Cilvēki redz, ka tiek samazinātas gan viņa algas, gan arī publiskie maksājumi, bet viņiem tiek paģērēts maksāt nodokļus. Tāpēc ir tikai un vienīgi godīgi, lai, ka iedzīvotāji vēlas, lai arī lielie starptautiskie uzņēmumi maksātu viņu godīgo nodokļu daļu. Tā jau ir izveidota mūsu modernā sabiedrība lai panāktu reālu fiskālā dempinga un fiskālās pārpirkšanas uh, apkarošanu, lai atkal iedibinātu uzticēšanos starp cilvēku, cilvēku uzticēšanos Eiropas Savienībai, tad vēlējos eh, pateikt, ka mūsu vispārējais atbalsts CCCTB ir ļoti būtisks un eh, CCB arī atbalstam un iestājamies par kopīgu uzņēmumu nodokļu bāzi. Mēs atbalstam visus tos priekšlikumus, kur ir paredzēti fiskālā dumpinga apkarošanai un nodokļu izvairs apkarošanai. Tāpēc mēs iestājamies par obligātu CCCTB piemērošanu un tomēr ierosināsim arī mūsu grozījumus jo tirgus eh, pats par sevi nevienmēr var nodrošināt vēlamos rezultātus eh, tieši otrādi. Fiskālā konkurence jau pati par sevi ietver ekonomisko dempingu. Kā jau Montaļēra kungs eh, pirms manis runāja, šī fiskālā dempinga situācija rada jaunas iespējas uzņēmumiem. Mēs iestājāmies par godīgiem un taisnīgiem noteikumiem visiem uzņēmumiem. Uh, Mūsu locekļi ir ieinteresēti uzzināt, cik daudz naudas reāli tiek zaudēts nodokļu izvairai. Es zinu, ka Mērfija kungs ir lielāks eksperts šajā jomā, un tomēr mēs esam veikuši aps, aplēs, ka nesamaksātie nodokļi pavisam kopā ir 139. Tas ir 3% no Eiropas Savienības ikgadējā deficīta. Un eh, Ja šie nodokļi tik tiek iekasēti, tad daudzkārt samazinātos budžeta iztrūkumu veselā virknē valstu. Tagad mūsu trīs ieteikumi. Vispirms, slieksnes Mēs pieprasām, lai direktīvas slieksnis būtu daudz zemāks nekā priekšlikumā ierakstītais. Mēs vēlamies, lai šis slieksnis e, būtu patreiz spēkā esošo direktīvu līmenī un lai tas nodrošinātu noteikumu skaidrību. Tāpēc slieksnim ir jābūt maksimāli 40 miljoni eiro. Geogrāfiskais aptvērums. Mēs vēlamies, lai direktīva papildinātu uh, da, starptautisko uzņēmumu, lai tas attiektos eh, uz visiem eh, korporatīvajā ķekarā strādājošajiem uzņēmumiem, kā Eiropas Savienībā, tā arī ārpus tās robežām. Un eh, to jau šobrīd it kā paredz, paredz nodokļu izvairs direktīva, bet netika ambiciozs kā CCCTB. Un CCCTB saikne ar valstīm specifiskajiem ziņojumiem. ETUK iestājas par ļoti konkrētiem valstīm specifiskajiem ziņojumiem ar ļoti lielu transparenci attiecībā uz visiem uzņēmumiem. CCCTB un valstīm specifiskie ziņojumi ir jāsavēl kopā, jo tikai tā varēsim iegūt vērtīgu informāciju par tajā skaitā arī trešajām valstīm. Un par uzņēmumiem runājot, es eh, runāju par uzņēmumiem, uz kuriem direktīva attiecas. Valstīm specifiskos ziņojumus esam iekļāvuši mūsu idejā, tāpēc, ka e, caurskatāmības nolūkos tas ir svarīgi. Trešais - ātra īstenošana. Tas ir mūsu trešais grozījums. ETUK vēlas CCCTB mm, nekavējošu izpildi jau janvārī, 19. gada janvārī tam būtu jāsākas. Mēs eh, vēlamies uzsvērt, ka CCCTB varēs eh, izskaust starp valstu nodokļu pārvades un to jau tālāk minēs profesors Mērfijs. Un vēl. ETUK pieprasa, lai Eiropas Savienībā tiktu ieviests kopīgais uh, uzņēmumu nodoklis vienots, un tam būtu jābūt 25% apmērā. Un noslēgumā, dāmas un kungi, Eiropas Savienība un tās iedzīvotāji ir pelnījuši kopīgu nodokļu bāzi un uzņēmuma nodokli. Un tagad dod vārdu Mērfī kungam un vēlētos pateikties eh, jau iepriekš par ļoti interesantajiem pētījumiem šajā jomā prieksēdētājs. Tā tad, jā, es tomēr došu vārdu Mērfī kungam, bet to jau eh, iedeva Kaķi. Jā, paldies, paldies, ka esat uzaicinājuši mani šodien. Un, eh, kā jau jūs teicāt, es strādāju nodokļu godīguma darba grupā. Uh, un arī es esmu nācis klajā ar vairākiem priekšlikumiem, bet tomēr komentārus eh, minēšu kā eh, citīs, citīs universitātes profesors. Un, eh, protams, valstīm specifiskie ziņojumi ir ārkārtīgi svarīgi, un iespēja, tā kā es strādāju pie šās idejas sagatavošanas, tad iespējams, ka īpaši objektīvs nebūšu. CCCTB. Patreizējie uzņēmumu nodokļi ļauj eh, starptautiskajiem uzņēmumiem veidot atsevišķus meitu uzņēmumus, kas ļauj izvairīties no nodokļiem. Es domāju, ka mums beidzot ir jāsaprot, ka šie starptautiski uzņēmumi ķekari ir vienota ekonomiska vienība, būtība. Tāpēc CCCTB metīs gaismu uz e, šo ekonomisko realitāti, kuru esam izvēlējušies neredzēt gadu desmitiem. Tātad, kas tad ir īstenībā uzņēmuma nodoklis? Tas e, pats par sevi nav ieņēmuma nodoklis. Tas ir apmēram 8% vidēji Eiropā ieņēmuma nodoklis, un e, šā nodokļa uzdevums ir izvairīties no ieņēmumu nodokļa nemaksāšanas. Ja jūs vēlaties kopīgu nodokļu bāzi, tad eh, cilvēki jau pārvietojas no vienas valsts uz otru un nevajag, nevajag izveidot mākslīgu nodokļu eh, konkurenci. Bet biznesa realitāte ir tāda. Es esmu ekonomists, biznesa uzņēmumiem ir nepieciešama vienādi spēles noteikumi, un līdz ko tādi nav, parādās negodīga konkurence, un tieši negodīga konkurence nodrošina nevienāda nodokļu bāze. CCCTB no tā pieļauj izvairīšanos, bet problēma ir tāda, ka CCCTB nerunā par konsolidāciju. Es esmu grāmatvedis, es esmu certificēts grāmatvedis, pārliecināts grāmatvedis Un vēlos uzreiz pateikt, ka CCATB tas būtu tā kā uzsvērtais nodoklis un nevis konsolidētais nodoklis. Tātad valstīm specifiskie noteikumi ja tie tiek salikti kopā, tas nozīmē, ka ja uh, Eiropā strādājošs uzņēmums tiek aplikts ar nodokļiem, tad mums ir jā, tā tad jāpārliek šī doma no aplikšanas ar nodokli uz aplikšanas ar nodokli ieņēmumiem. Un tad uh, cilvēki sapratīs, ka nav nekādas jēgas tā kā izvairīties eh, no tādām dažādām ieņēmumu spēlītēm. Ja vien mums nebūs adekvātu grāmatvedības standartu, kur šobrīd ir paredzēta valstīm specifiskajos ziņojumos. Es e, kopā ar vienu manu kolēģi esmu e, sarakstījis e, zinātnisku darbu, kurā mēs šo plaisu aprakstām. Ja es domāju, ka mums vajadzētu izveidot kopīgs grāmatvedības standarts nodokļu rakursā grāmatvedībai, un AFAS izveido, tas nav, nebūtu ņemams par pamatu nodokļu kopīgumam. Viņi neapgalvo, ka um, kontus varētu izmantot par pamatu uh, aplikšanai ar nodokļiem, un tomēr iespējams, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot šos nodokļu atskaitīšanās standartus. Šobrīd 28, 29 grāmatved, grāmatvedības standarti, es domāju, ka vajadzētu tos eh, apvienot Tas nāktu par labu ikvienam uzņēmumam, kopīga nodokļu bāze un lūdzu, lai šie noteikumi būtu saprotami. Jo ticiet man, lielākā daļa e, grāmatvežu nesaprot, kāda ir e, grāmatvedības padomas e, nolūks. Paskatieties, kas notiek ar grāmatvedības atskaitēm, jo, piemēram, šobrīd kaut vai kredītkaršu trans transakciju nodoklis, kas ar to notiek? Ja vien um, grāmatvedība nebūs savesta kārtībā, tad mēs neko nepanāksim. Tāpēc lūdzu, lai būtu šāda grāmatvedības kopuma un noteikuma sistēma, kas būtu skaidri, saprotami, arī maziem vidējiem uzņēmumiem izpildāmi, un tad arī pamats nodokļu iekasēšanai būs visiem saprotams, un tas attiec arī uz valstīm specifiskiem ziņojumiem. Thank you very much. Gives a lot of points for this. Liels paldies! Ļoti daudz interesantu diskusiju punktu. Un no tautas partijas par tiem tagad runās Brains Heis. Paldies priekšādātājā, paldies arī abiem runātājiem šajā otrajā panelī. Ārkārtīgi interesanti komentāri. Un, lai atsauktos uz Merfī kungu pēdējo punktu, šis uh, aicinājums veidot konsekvences grāmatvedības standarts, nu, ļoti pamatots aicinājums, īpaši ņemot vērā, ka mums šobrīd ir ap, tāda apstākļa, kur ir vienots tirgus un visiem taču kā profesionāļiem vajadzētu būt spējiem strādāt pāri robežēm, bet tāpat laikā ir tāda joma, kur standarti ir ārkārtīgi darīgi, atšķirīgi un ir arī daudz tukšo vietu. Gribu uzdot jums vienu jautājumu. Kādos apstākļos, kur tagad, nu, lūk, šis jaunais ASV eh, prezidents eh, mums nu, mums nu pat ir informējis, ka viņa viedokļu nodoms ir samazināt uzņēmumu ieņēmumu nodokli ASV un mainīt arī veidu, kādā veidā nodokļi tiek maksāti um, filiālēs ārpus ASV. Kā jums šķiet, kā tas ietekmēs ES konkurētspējas pozīciju? Jo viens no vēsturiskajiem apsvērumiem CCCTB dibinā, veidošanā bija tas, ka Ehm, mums būs šī vienotā nodokļu bāze. Gribu zināt, kāds jūs piezīmes. Un otrs jautājums. Un tas ir par šiem ieguvējiem un zaudētājiem. Vai jums nešķiet, ka pirms jebkura dalībvalsts vispār pat apsvēr šo iespēju, vajadzētu vispirms veikt par katru valsti atsevišķi ietekmes novērtējumu atsevišķībā uz nodokļu, jo jūs pareizi norādījāt, ka, ka 8% ir uh, šis um, 8% um, ir šis vidējais ieņēmuma nodokļa ieguldījums. Es sauku, vidējais radītājs ir 10, manā valstī tas ir pat lielāks. Tur bija, manā valstī bija pārmantojumības jautājumi, jūs jau zinat, Merfīkungs, kā tas viss tika risināts īrijā. Bet, nu, jautājums, ko es gribu uzdot, apstākļos, kur mums nav bijis šādas valstīm atsevišķas veikts ietekmes novērtējuma Vai nav tā, ka varētu rasties nopietnas grūtības, tāpēc, ka varētu rasties šie iztrūkumi nodokļu sistēmas rezultātā? Un pēdējais komentārs. Moskavīsī kunga lēmums ir, lūk, vispirms vienojamies par bāzi, tad konsolidācija, bet uzņēmuma un manē valstī pasaka, ka nav iespējams viens bez otra. Ko jūs par to sakāt? Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Polstāns. Priekšādātāji, paldies! Paldies par uzstāšanos runātājiem. Gribēju vecāt, ko jūs domājat par CCCTB ieviešanu? Vai tas mainīs šo jomu ar no, izvairīšanos no nodokļiem? Tas ir mans vispārīgais jautājums. Tas, ko šobrīd piedzīvojam, ir, ka peļņa tiek pārvietot uz papīra, nu, atkarībā no, no tās avotiem. Tīpaši tas attiecas uz pēdējo šo konsolidācijas posmu. Un tas, protams, saistīts ar reāliem faktoriem - pārdošanas apjomu, darba spēks un tā tālāk. Vai, vai ar šo bāzi būs grūtāk izvairīties no nodokļu maksājumiem, jūsuprāt? Un tādējādi neradīsies šī mākslīgā konkurence un pat ja šī mākslīgā konkurence tiek samazināta, tad pastāv šis minimālais elements, kā min, papildus elements, kā minimālais nodokļu, nodokļu rādītā, minimālā nodokļu bāze. Otrs, ko dzirdējām, šie netaustāmie aktīvi. Nu, protams, šobrīd ir tāda lieta kā transferu cenas, tas ir viens no tiem. Tiem ir šo, tam šobrīd jābūt atbilstīgām tirgus cenām, tirgus noteikumiem. Uh, līdzīgām, it īpaši tad, kad runa ir par intrakompānēju piegādēm. Un tas, protams, īpaši attiecas uz šiem netaustāmajiem aktīviem. Un ko jūs domājat par to, ka komisija ir izvēlējusies šos aktīvus neiekļaut priekšlikuma aptvērumā? Vai jūsuprāt, tas būtu jāietver šeit tā kā atsevišķi deputāti ierosina, jeb tas ir veids, kā izvairīt, izvairīties no šīm transfēru cenu problēmām? un kā šos aktīvus iz, izmantot. Paldies! Un Lukas kungs EKR grupas vārdā. Paldies priekšsēdētājiem. No sākuma jāsaka, esmu zināmā mērā vīlies par šodien notikušo viedokļu apmaiņu, jo tur izskanēja tādas vispārīgas lietas. Um, drīzāk runāts par politiskajām priekšrocībām, bet uh, es domāju, ka mums šajā sanāksmē vajadzēja runāt par lietu pēc būtības, par to, kādas priekšrocības uh, ir un kādi trūkumi ir CCCDB priekšlikumam. Kas mani interesē, ir starptautisko uzņēmumu darbība, kas ir aktīvi gan Eiropā, gan trešajās valstīs. Es, piemēram, labprāt uzzinātu, vai ir tādas izvairīšanās reakcijas no uzņēmumiem, kā viņi pārceļas, piemēram, no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm, lai uh, atbrīvotos no CCCTB maksāšanas pienākumam, vai mm, tas ir iespējams? Kā jūs plānojat garā, garantēt to, ka uh, Uh, lai Eiropas Savienībā viss tiktu attiecīgi uh, notiktu nodoktīgi ietekmēt saskaņā ar CCCTB. Un arī šī iespēja par transfer, ka tiktu piemēros transfer cenas princips. Un, uh, tad, uh, partnerījumos starp Eiropas Savienības un trešo valstu uh, uzņēmumiem. Un tāpat arī uh, gadījumos par šiem uh, fiktīvajiem ieņēmumiem trešajās valstīs. Un, un mm, ko darīt ar šiem dubultās nodokļu aplikšanas nolīgumiem. Uh, cik lielā mērā tad tiktu um, un kā tiktu sadalīti šie nodokļu ieņēmumi. Iedomājieties situāciju, ja nav no vienošanās par dubulto, dubulto aplikšanu ar nodokļiem, piemēram, kāda nodokļu oāze kādā no Karību jūras salu valstīm. Uh, Un nu, tad ir ļoti iespējams, ka viņi uzliktu nodokļus peļņai, par kuru būtu jāuzliek nodokļi Eiropā. Paldies. Pēters Jatčaks, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Man ir jautājums Lekokam Lērens kundzei. Es saprotu, ka 750 miljonu eiro slieksnis, jūsuprāt, ir ļoti augsts un jūs vēlētos, lai tas būtu 40 miljonu līmenī maksimāli. Bet man gribētos vajadzētu, vai esat izsvērusi visas sekas, kas būtu šādam sliekšņa samazinājumam, un, at, un kā tas at, atsauktos uz visiem uzņēmumiem, kas tagad iekļautos aptvērumā, kā piemēram MVU, un kuriem uh, faktiski nu, nemaz nav tā, ka viņi darbojas vairāk kā vienā dalību valstī, un līdz ar to diez vai, neies, diez vai iesaistīsies šādos, šādās pārobežu schēmās, lai izvairītos no nodokļu maksājuma, vai jums nešķiet, ka šiem uzņēmumiem būs negatīvas sekas tā visa rezultātā? Iepriekšējā panelī tika diskutēti divi jautājumi. Pārsvarā, respektīvi, lūk, šī ieguvēja zaudētāja dalību valstu vidū tajā brīdī, kad nonākam pie CCCTB. Un arī runājam iespējamā pārvietošana, ietekmes pārvietošanās sistēmas ieviešanas rezultātā. Vai jūs esat eh, arī to apsprieduši savā sanāksmēs? Un vai jums ir viedoklis par to? Paldies! Go grupas vārdā Metskāzī. Paldies, priekšsādātāji! Makārtīkungs. Gribēju uzdot jautājumu par jomu, ko abi jūs komentējat, respektīvi finanšu pārskatu loma CCCTB kontekstā. Problēma, ko es no jūs teiktā konstatēju, ir tas, ka pastāv starptautiski atzīstu nodokļu grāmatvedības noteikumu, eh, par, uz kuras pamata šāda vienota nodokļu sistēma būtu jāveido. Jūs paši savā nostājas dokumentā arī aicināt e, īstenot konverģents grāmatvedības noteikumus attiecībā uz nodokļiem pirms tiek nodrošināt, līdzīgi kā tas ir ar starptautiskiem finanšu pārskatiem, jo citādi ir ārkārtīgi daudz subjektīvu atsevišķu tirgus noteikto vērtību attiecībā uz aktīviem. Un te nu gribēju vaicāt, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par secinājumiem, uh, pie kā nonācāt un ko pieminējāt ehm, šajā ziņojumā? Un otrām kārtām, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par iepriekš uzsvarto jautājumu, respektīvi, ka eh, darba spēks var tikt izvērtēts vienkārši, bet savukārt pārdošanas apjomu, jauta, apjomu varētu tikt eh, pakļaut dažādām ļaunprātīgām schēmām, lai izvarītos no nodokļu maksājumiem. Paldies, nu, un es ceru, ka, nu, beidzot ir, nu, pienākus arī zaļo kārta Svens Gīgolds. Jā, jā, jums taisnība priekšādātāja saka Gīgold kungs. Pirmam kārtām, paldies, Ričard, par saiti, ko jūs norādījāt starp grāmatvedības noteikumiem un šo visai fragmentēto vidi šai ziņā. Es gribētu uzzināt, ja priekšā tad esmu ļaut, ko komisija domā par to visu, ja jūs pieminējāt tādu pamatu punktu. Protams, Debats ir bijušas plašas par nacionālajiem grāmatvedības standartiem un IFRS, jeb startautiskiem finanšu pārskatu standartiem. Daudzus mūs nemaz neapmierina visi šie standarti, ko izstrādā Londonā bāzētā ISB, jeb startautisko standartu valde, un varbūt, ka tad varētu būt kaut kāda veida eiropeiskās, kas ir iznājums. Tāpēc mani interesē, ko komisija domā par to visu. Turklāt. Mani interesē turklāt arī, kāds ir jūsu viedoklis par pamatu parametriem, ko komisija ir iekļāvusi savos priekšlikumos, it īpaši, kad runājam par apjomiem, arī šo visai, šiem visai devīgajiem noteikumiem, tad, kad runājam par pētniecību un izstrādi un pašu kapitāla jautājumiem pre, attiecībā pret parādu. Un visbeidzot, Mēs visi zinām, un ja jūs ieklausījāties mūsu draudzīgajā īru kolēģī, tad jums droši vien radās arī tālāks priekšstats par to, ka ne visas dalībvalstis gribēs piekrist šim priekšlikumam. Daudzas dalībvalstis eh, sākumā izvēlas taktiku, ka, lūk, eh, skatās tikai uz atsevišķām detaļām, neskatoties uz kopainu. Kur jūsuprāt ir tas slieksnis? cik dalību valstīm būtu jāiestājas par visu šo priekšlikumu, lai tam vispār būtu jēga. Ja ne 28, 27, 29, jūs pat vienā brīdī ierosinājāt, varbūt mazāk tomēr, cik būtu tas jēgpilnais valstu skaists kā slieksnis. Paldies, Sven! Neredzu pagaidām nevienu citu, kas vēlētos uzstāties brīvā mikrofona ietvaros, nonākam atpakaļ pie paneļa runātājiem. Uh, Bet pirms uh, dodu viņiem vārdu, došu uh, vadīt, sēdes vadītāju, sēdes vadīšanas grošu nodokšu savam priekšnēdim, līdzpriekšādājiem Nīdermājer kungam. Bet vispirms Katjai var paldies par labajām piezīmēm, komentāriem. Tas atgādina man, kad es pati biju jurisprudences studente Somijā un mācījos par visiem šiem fiskālo noteikumu pamatiem, nodokļiem un tam līdzīgi visiem noteikumiem jābūt vienādiem, skaidriem, vienkāršiem. Tas mums tika mācīts. Tie bija tie pamatu principi, to atceros, un pie tiem joprojām turamies šodien. Pirmām kārtām pirmais jautājums. Vai mēs uzskatām abus posmus par svarīgiem? Jā, mūsuprāt, abi posmi ir svarīgi. Es to jau minēju. ETUC Vēlētos prasīt arī strauju otrā posma īstenošanu, tātad CCCTB konsolidētās bāzes īstenošanu. Un jāsaka, priekšlikumā tam vēl pagaidām nav skaidra laika grafika šķiet. Otrām kārtām. Un te komentēju Poltanka teikto. Etuk uzskata, ka ir vajadzīgs minimālais nodokļu limits, jeb eh, bāze Eiropas Savienībā. Mūsu organizācijas pārstāvi to vēlas eh, iedibināt, uzskata, ka tas būtu godīguma pamats, lai novērst šo fiskālo uh, ceļošanu pa dalībvalstīm, meklējot atbilstīgāko režīmu. Trešais runātājs vajadzēja par trešām valstīm. Un teica, ka lūk, viņš esot sarūktināts par mūsu piezīmēm. Bet atklāt sakot, es domāju, ka etuk ietvaros pārstāvi ir no visām jūsu valstīm. Un tur cilvēkiem nav faktiski svarīgi, vai te mēs runājam par CCCTB, jeb tie ir uh, noteikumi, eh, ar ko vēršamies pret nodokļu nemaksāšanu, bet iedzīvotājiem svarīgi ir rezultāti, lai nodokļi tiktu maksāti, nevis nemaksāti. Viņi iestājas par taisnīgumu. Iedzīvotāji jāsaka skaidri un gaiši izsakās par to. Viņi vēlas, lai būtu tā, ka. Ja ka, ja mm, iedzīvotā nodokļus maksā viņi, tad arī, lai uzņēmumu tos maksā. Detaļās, protams, mēs varam tālāk runāt, bet man blakus sēž profesors, un viņš detaļās, tehniskajās detaļās noteikti varēs iedzināties labāk nekā es. Bet es domāju, ka svarīgi ir tas, lai mēs to visu apskatām tieši no šāda skatu punkta. Lūk, tādu mēs vēlamies vērot šo savienību, savienību, kuras pamatos ir noteikumi, godīgi noteikumi, un to man savukārt mācīja uh, jurisprudences fakultātē Somijā. Kas attiec uz ALDE grupas jautājumu, ceturtais runātājs. Vai es izskatīju visus MVU? Nu, labs jautājums, protams, bet es tomēr gribētu teikt, ka, manuprāt, tas ir visai interesants jautājums, un tas netika šeit iepriekš tik īsti minēts, pat komisija eh, uz to nepārāk plaši atsaucās šī pētniecība un izstrāde. Šis priekšlikums tiešām ietver šeit motivējošus faktors, un mēs taču visi atbalstām izaugsmu Eiropas Savienībā, eh, uzņēmumu izaugsmi, izaugsmi jaunām idejām, pētniecībai, izstrādai, taču ir tieši to tieši saikne, un arī CCCTB šāda motivācija, šāds stimuls ir iekļauts. Tālāk go jautājums, piektais runātājs, standartizācija. Arī šeit šķiet Mērfī kungs varēs krietni labāk izteikties, viņam plašāka pieredze. Bet etuts, kā jūs pareizi norād, norādījāt, aicina uz šāda veida argumentiem, tieši tā kā to teica Mērfī kungs. Respektīvi, ka ir vajadzīgi standartizēti grāmatvedības noteikumi. Runātājs no zaļiem arī norādījuši šo problēmu ar grāmatvedības uh, standartiem. Paldies! Paldies! Un tagad profesors Mērfijs 5 minūtes atbildē. Es pierakstīju 13 jautājumus. Man tiešām vajadzēs pasteikties, lai atbildētu uz tiem visiem 5 minūtēs vai ir problēma ar nodokļu konkurenci, vai ir ieguvēji zaudētāji, un arī vēlāk uzdots jautājums, vai tas a, veicina mākslīgu uzņēmumu pārlokāciju un risku. Te runa ir par ekonomisko uh, satura būtību. Tagad uzņēmumi pieņem lēmumus, kur ir labi apmācīti cilvēki, kur ir laba infrastruktūra, kur pastāv tiesis, tiesiskums, kur cita laba infrastruktūra, un ir ļoti daudz citu iemeslu, kādēļ cilvēki izvēlas kaut kur veikt uh, ekonomisko darbību. Uh, Bet te nav jautājums par to, vai peļņa ir tur, kur ir ekonomiskā aktivitāte. Bet viss iemesls, kādēļ tiek izmantota šī formula, ir tas, ka nodokļi ir tur, kur ir cilvēki, kur ir ekonomiskā aktivitāte. Un neviens jau neliedz iespēju cilvēkiem uh, Mm, veikt ekonomisko darbību kādā vietā tikai tādēļ, ka kaut kur ir jāmaksā nodokļi. Es nedomāju, ka vajag uztraukties par to, ka notiks kāda mākslīga pārcelšanās. Varam diskutēt par ieguvējiem, par zaudētājiem, bet, ja nu, domājam par zaudētājiem, tad tās, man būs valstis, kuras uh, pašlaik neizmanto pilnvērtīgi savas iespējas to darīt, jebkādu iemeslu dēļ. Bet uh, viņām vajadzēs mainīt savu nodokļu sistēmu. Uh, Vai nu tad runājam par CCTB vai CCCTB? Es domāju, ka jāpieturās pie CCCTB. Es neredzu nekādu nepieciešamību pēc kāda starp posma. Vai a, tad, tad runājot par CCCTB, kam būs lielā ietekme tam vai a, publiskai valstu ziņošanai? Es domāju, ka šai ziņošanai būs lielāka ietekme jo ļoti daudzi lielie uzņēmumi ir norādījuši, ka viņi nevēlas, lai viņi tiktu prezentēti kā nodokļu krāpē. Viņi negrib nonākt uz Financial Times uh, vāka, un šī valstu ziņošana būtu efektīvs līdzeklis. Nu, mēs ceram, ka drīz arī Eiropa sagatavos un uzliks šo pienākumu par publisku ziņošanu. Un tas jau arī ir galvenais mērķis nodrošināt uh, noteikumu ievērošanu. Atbildot uz jautājumu par netaustāmiem aktīviem. Tiem nav vērtības, ja vien tos nerada patiesa cilvēka, kas var tos uzturēt, un tad šīs formulas pamatā ir cilvēki, un šiem aktīviem nav nekādas vērtības, ja tie netiek pārdoti. Tad iesaistās pārdošana, un te ir piemērojama tālāk arī pārdošanas formula. Būsim realistiski, vairākums netaustāmo aktīvu pašlaik plasausē, pasaulē tiek um, um, gluži vienkārši peļņas novirzes mehānismi, tiem nav nekāda sakara ar izpēti un izstrādi. Vai mēs runājam par detaļām? Jā, ir nepieciešams, lai konkrēts Um, norīkots uh, uzņēmums dalību valstī būtu, loceklis būtu, tā saucamais, vecāks priekš CCCTB nolūkiem. Un nu, nodokļu iestādēm ir jānozīmē šāds loceklis, uh, kuram, kurš strādātu ar CCCTB. Ja viņi nenodrošin, nenodrošinās izpildi, tad nevarēs tirgoties gluži vienkārši, un tā arī būs liekta iespēja gūt peļņu. Vai transfēra ceļu noteikšana pārējo pasauli ir vēl joprojām problēma? Jā. Un tad, tad mums ir nepieciešams tikai Eiropas līmeņa publiskā uzņēmuma valstu ziņošana, nepieciešama tā globālā līmenī. Bet atcerēsimies, ka OECD, kur arī es taškārt runāju un strādāju, ka arī viņi ir ka viņi pašlaik pie tā strādā, un viņi to uh, dara, jo, uh, nu, faktiski saskaramies ar līdzīgu problēmu kā šo transferu cenu problēmu arī CCTB kontekstā. Bet, lai visu šo paveiktu, svarīgākais ir dati, peļņas pārvirzīšana un uh, tirzniecības problēma ka var tikt eh, izmantoti starpnieki, piemēram, Kaimanu salās, un ka var notikt darījumi uh, uzņēmuma ietvaros. Tie, protams, ir uh, tirgus kropļojumi. Nu, mēs nevaram atļauties šādu risku, tas ir jāpadara par nelistīgumu, ir jābūt skaidrībai par uh, darījuma izcelsmi un adresātu Jā, vairākums no priekšlikumiem uh, par izpēti un izstrādi, tad lielākie labuma gadījumi ir labumguvēji ir lielie uzņēmumi. Mm. Neizliksimies, ka uh, šis priekšlikums par parādu dos kādas priekšrocības MVU, tā tas nebūs. Bet, nu, mēs nedrīkst, bez noteiktiem slieksnim vajadzētu būt šādam. Ja esat uh, pārrobežu uzņēmums, multinacionāls uzņēmums, tad jums ir jāiesaistās CCCTB. Ir jāizmanto šie grāmatvedības noteikumi, lai būtu skaidrs, kur un kā notiek transakcijas. Jebkurā gadījumā paliek reģistri, dokumenti un jebkurā gadījumā nodokļu iestādes būs tajos ieinteresēti. Paldies! Liels paldies, Ričard! Un tagad komisija, vai jūs vēlētos reaģēt uz diskusiju? Mums vēl ir dažas minūtes laika. Paldies, jā. Varbūt būtu piemērot tagad reaģēt uz atsevišķiem uh, jautājumiem, kas tika adresēti mums. Uh, mani tiešām ļoti iedvesmoja panelis. Manuprāt, ir liels potenciāls. Uh, lai palīdzētu mums stabilizēt priekšlikumu sarunu gaitā, un es būtu ļoti priecīgs turpināt sarunu ar dažiem no jums. Gribēju reģēt uz četriem jautājumiem. Pirmais par elastīguma elementu. Mēs ierosinām direktīvu par CCCTB. Tas ir veids, ka un arī daudz uzņēmumi to atzinīgi vērtē, lai iz, kā izveidot ļoti stabilu sistēmu. Sistēmu, kura neatstāja visus mūsu uzņēmumus šādu ikgadēju pastāvīgu uh, pārmaiņu rokās korporatīvo nodokļu vidē. Vairākums uzņēmumu šādu uh, iespēju vērtē atzinīgi. Nu, jautājumi rodās par to, kā tā ir šī sistēma būtu obligāta, saskaņa, sasniedzot zināmu slieksni. Mēs esam piedāvojuši konkrētu slieksni, paskaidrojot, kādēļ un kādēļ šajā brīdī, bet komisija ir atvērta diskusijām. Bet iemesls, kādēļ ir noteikts elastīgums, lai mazākiem uzņēmiem būtu pieejams elastīgums, izvēlēties, vai viņi vēlas piedalīties vai nē, un tas arī nozīmē lielāku elastīgumu dalību valstīm, iekšzemes uzņēmumiem. Un tādā vispārējā regulatorijā vidē mans komentārs būtu par grāmatvedības elementu. Ir jau grūti panākt šo vienotu CCTB sistēmu, un nemēģiniet tagad tagad uh, CCCTB vainot arī par grāmatvedības harmonizāciju Eiropā. Galvenais mērķis ir nodrošināt to, ka ar CCCTB juridiskā teksta palīdzību mēs tādu nesabiedrisku uzņēmumu ru, rokās atstājam to, kā tiek noteikti nodokļu bāze. Mēs priekšlikumā definējam, kas ir ar nodokli apliekama peļņa, kas ir atbrīvots no nodokļa. Mēs uzskatām, ka to vajadzētu atstāt regulatora ziņā. Trešais jautājums par nodokļu tirzniecību, par, par nodokļu likmi. Daudzi pieminēja minimālo nodokļu likmi, ir daudz literatūras par šo jautājumu, bet nu, nevaram aizmirst, kāda ir politiskā realitāte Eiropā. Un tā ir šāda, ka no mūsu puses nav nekāda nolūka uh, ieviest harmonizētu minimālo nodokļu likmi. Un es nedomāju, ka arī padomē viņi vēlas doties šo ceļu. Uh, tas ir mūsu arguments. Bet, nu, politiskā realitāte un diskusiju efektivitāte par to, vai vēlamies virzīties uz priekšu vai nē, tā notiek. Un izvēle, ko izdarām, ir caurskatāmība, cīņa pret agresīvu nodokļu plānošanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Nu, un atstāt šo caurskatāmību dalību valsts ziņā, kas nosaka savu nodokļu likmi. Un arī Ričards jau pareizi pieminēja, ka nu nav taisnība, ka mēs neesam ņēmuši vērā netaustāmos aktīvus. Redzēsiet daudzus elementus, uh, Mm, par to, kā attieksimies pret netaustāmiem aktīviem, kad uzsāksim CCCTB. Ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgi vai nu aktīvi, vai cilvēki, lai attīstītu netaustāmos aktīvus. Tas ir arī pilnībā ņemts vērā, mm, domājot par to, kā darbosies grupa. Mēs redzam, ka formula var darboties ļoti labi modernās ekonomikās. Un visbeidzot, manuprāt, vissvarīgākais jautājums par diskusiju par ieguvējiem un zaudētājiem. Es domāju, ka jūs visi man piekritīsiet, ka mūsu sistēma nav laba ieguvēja vai zaudētāja radīšanai. Tāds nav mūsu sistēmas mērķis. Mūsu sistēma parasti konverģējas virzienā uz kaut ko, kas paredz zināmus pielāgojumus visiem, bet tajā pašā laikā tā ir sistēma, kas ir pieņemama visiem. Un šādi vismaz no komisijas puses mēs uh, uzsākam sarunu fāzi par CCCTB ir pieejami arī skaitļi, un mēs esam bijuši ārkārtīgi caurskatāmi ar saviem skaitļiem, un pavisam atklāti arī esam teikuši, ko nozīmē mūsu skaitļi. Tie ir skaitļi, kas ir modelēšanas rezultāts. Tie ir ļoti tālu no nodokļu ieņēmumu skaitļiem, un es varu arī piekrist tam, ka mums ir jāstrādā ar dalību valstīm un to vienmēr esam arī aicinājuši, nodrošināt lielāku caurskatāmību no viņu puses. Tik norādīts bieži vien, ka pētījumi ir slepeni, ka ar tiem, tiem tos nevar piedāvāt komisija, nevar padalīties ar komisiju, ka tie ir tikai vienas organizācijas vai dalībvalsts ietvaros, nu te es saskatu problēmu jo vislabākais veids, kā noteikt ieguvējs zaudētājus un attiecīgi pielāgot priešlikumu, tāds būtu pieņemams visiem, tas ir iespējams tikai tad, ja notiek informēta, izglītota diskusija un ja ir pilnīga caurskatāmība par to, kādas būtu sekas. No mūsu puses ir liela atvērtība, padziļinātāk um, izvērtēt situāciju katrā uh, dalībvalstī, lai mums būtu visi pierādījumi, lai varētu virzīties uz priekšu ar diskusijām par šo priekšlikumu. Paldies! Paldies! Es ceru, ka arī mūsu referenti piekritīs šim viedoklim. No sākuma Volfgangs. Paldies priekšsēdētāji! Nu, noslēgumā vēlreiz liels paldies par jūsu pie, pienesumu. Bija daudz komentārus, mēģinu saprast, kā uz tiem atbildēt. Bet uh, no diskusijas ir kļūst pavisam skaidrs, ka visi saskata šos trīs C kopā. Tas ir svarīgs secinājums. Nedzirdēju, ka kāds teiktu, ka mums vajadzētu Uh, kādā veidā nošķirt šos trīs cēnu vēstījumus, ir ļoti skaidrs. Un, kā arī teicu sākumā, manuprāt, CCCTB ir potenciāls kļūt par ļoti modernu nodokļu sistēmu. Nu, palūkojoties kaut vai uz Trumpu, redzam, ka tur lietas virzas atpakaļ laikā, idejas par teritoriju un nodokļiem. un arī netaustāmie aktīvi un uzņēmumu iekšēnē notiekošiem transfēriem. Eh, protams, ir eh, ļoti sarežģīti, ko darīt ar formulu. Manuprāt, eh, šis ir pareizais veids, kā strādāt tālāk uz priekšu. Uh, ka mēs strādātu ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet arī aptvertu plašāku teritoriju. Un, manuprāt, šis priešlikums ir labvēlīgs MVU, tiek nodrošināt vienlīdzīgi spēles noteikumi, bet tas arī ļauj MVU, kas vēlas augt, kas vēlas darboties starptautiski, mēs jau vēlamies, lai mazie uzņēmumi kļūst par lieliem. Un Un to mēs arī vēlamies nodokļu sistēmu, bet tiktu padarīta vienkāršāk. Tas ir liels kompliments arī komisijai. Priekšlikums ir vienkāršs un viegli lasāms. Tomēr nobeigumā gribu teikt, ka šī ir pirmā reize, ka mums notiek diskusijas. To augstu vērtēju, pierakstīju daudzus komentārus, jo tas, ko gala beigās vēlamies, HIA jautājums, kas notiek ekonomiskas lejupslīdes gadījumā, uh, Tie vēl joprojām ir aktuāli. Gala beigās jau mēs vēlamies, lai būtu priekšlikums, kas gūtu atbalstu gan MVU, gan organizāciju vidū. Bet ir jāgūst atbalsts arī tādu skeptiskāk noskaņotu valstu vidu, parasti tās ir mazās valstis. Un es gribētu, lai šis priekšlikums būtu tāds piedāvājums, no kura nevar atteikties. Paldies! Paldies! Un tagad vārtalam Lamasūram. Oh, Priekšādātāji, paldies arī es no savas puses gribu teikt paldies visiem runātājiem. Man gan nebija tāda sajūta, ka kolēģiem man likās, ka pat pat ja mēs nonākam, runājam tādā vispārīgā līmenī, šīs diskusijas tomēr bija ļoti interesantas un runātāja ieguldījums patiešām ļoti vajadzīgs. Īpaši atzīmēju interesantās diskusijas par nemateriālajiem aktīviem. Tāpat arī, kas attiec uz analīzi, attiecībā uz pašu kapitāla parāda attiecību, lai iz, izvairītos no tā, ka investīcijas tiek finansētas ar kredītiem un ka tas nenāktu par, mm, ka šo iespēju nevarētu izmantot visi MVU, tāpat arī par elastību runājot, kas man likās, nu tā varbūt apšaubāmāk, bija tas, ka visos tekstos, nu vienalga, kur runāts par bankām, par finansēm un tā tālāk, tos skatām šai komitejā ārkārtīgi lielā vairumā, vienmēr tiek runāts, vienmēr atceramies, ka pastāv grūtības ar šo procesa laiku, un to, cik ilgs laiks paiet, kamēr tas stājas spēkā. Nacionālā līmenī reizēm šo darbību veikt ir pat iespējams ātrāk. Un divas piezīmes. Nu, arī tādi kā jautājumi. Pirmais jautājums par slieksni. Labējie spēki saka, lūk, Tikai tad, ja ir 750 miljonu apgrozījumu, tad uh, lūk, tāpēc, ka tas tiek izmantots citos dokumentos, tas ir tas īstais slieksnis. Tā tas ir arī komisijas priekšlumā. Kreisie saka, nē, jo labāks, zemāks slieksnis, jo labāk. Bet vai vispār vajadzīgs šāds slieksnis? Jo, nu, te divas lietas aktuāls viena piezīme, kas, manuprāt, varbūt ir tāda pavisam vienkārša ziņā. Vai nu tad šī sistēma, ko vēlamies izveidot, eh, eh, progresē, un tad tādā gadījumā nevajag ierobežot šo multinacionālo uzņēmumu progresu. Un mazie MVU varētu saņemt tādas fakultatīvas tiesības pievienoties vai nē? Tātad sistēma, ko mēs izventojam, no otras puses, tad var atkal kavēt uzņēmumus. Un tad atkal kāpēc to veidot? Tātad, ja mēs vēlamies progresu, tad mēs vēlamies tādus progre progresu, kas radītu pēc iespējas mazāk sarežģījumu. Jo katrā no valstīm, protams, šī fiskālā sistēma attiecībā uz uzņēmumu ieņēmumu nodokli būs jāpārveido par citādāku. Nu, vienalga, vai tas tad, kas tā tad būtu. Nu, tātad šī līdzīgā sistēma visām valstīm. Un tad, kad būsim nopietni to visu izpētījuši, šīs iespējas piemērot šādu sistēmu visā kopumā visiem uzņēmumiem un ne tikai tiem, kas uh, īsteno pārobežu darbību. Jo tā jau tas parasti arī notiek federālu sistēmu gadījumā, nu tāds notiek piemēram ASV. Tātad kaut kādu gadu laikā faktiski nu, būtu tāds periods, kad visiem tas būtu sarežģīti un tā tālāk, bet šīs sarežģījumi sarežģī, būtu tikai kaut kādu laika sprīdi, kamēr notiek šī pielāgošanās jaunajai sistēmai. Jo citādi, man liekas, ka sistēma, kur ir šādi sliekšņi, kurus pārkāpjot uzņēmumiem, tad uh, tiek uzlikta prasība obligāti izmanto vienu sistēmu, bet otru var izvēlēties vienu vai otru. Es domāju, ka tas radīs jaunus tādus iztrūkumus, jaunas vājās vietas tiesību aktos. Nu, man gan nav, protams, tādas vienotas atbildes šobrīd, vienkārši gribu uzdot šo jautājumu. Bet tāpat laikā tomēr es uzskatu, un tas mans pēdējais komentārs, ka, šo, ne, ka nav nekādas jēgas runāt par šiem zaudētājiem un vinnētājiem, jo kur tad te būs tie vinnētāji un zaudētāji? Ja viena, ja viena konkrēta valsts var pateikt, ka pateicoties CCCTB, visbeidzot tajā iedibināti uzņēmu, uzņēmumi, uzņēmumi maksā mazāk eh, nodokļus, vai kas tad ir šeit ieguvējs vai zaudētājs? Varbūt ir mazāk līdzekļu, bet var piesaistīt savukārt ārlietu investīcijas fiskālajā jomā. Tas ir svarīgi, jo ir vairāk uzņēmumu, tāpēc varbūt nevajag tagad šeit pārāk aiz, kaismīgi diskutēt par zaudētājiem un vinnētājiem, jo tas beig beigās skatāms dažs plašāk. Paldies! Ačā. Paldies Alānam. Tā tad esam eh, nobeiguši publiskās uzklaus, uzklausīšanas eh, laiku. Paldies visiem, kur piedalījās šajās divās stundās. Lielisks debats par šo ļoti aktuālu un svarīgo jautājumu. Tad burtiski pāris minūtes, trīs minūtes eh, pauze, un tad sāksim 13. punktu izskatīšanu. Yeah,

Dear colleagues, please. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, turpināsim darbu. Nākamais izskatāmais darba kārtības punkts ir numur 13. Un runāsim par ESA atskaitīšanos, un man ir ļoti liels gods mūsu vidū ekonu komitejas sēdē šo pēcpusdienu sveikt Džaku Delā Rozjēra kungu. Viņš eh, man nav, jāiepa, man nav jūs jāiepazīstina ar Larozjēra kungu. Viņa karjera ir tik apjomīga, tik spēcīga un tik ciešā mērā saistīta ar Eiropas monetārās savienības eh, būtību, ka šodien piekrītot diskutēt ar mums par šo jautājumu, mēs esam ļoti pagura, pagodināti. Lorzjēra kungs ir bijis gan Francijas finanšu eh, ministrs, gan arī bijis eh, Francijas centrālās bankas augstā amatā, ieņems daudz citus ārkārtīgi prominentus amatus. Uh, Un, kā jau teicu, Laruziera kungs šobrīd aktīvi piedalās arī par starptautiskās monetārās sistēmas izveidas principiem, kā arī monetārās savienības turpmāku veidošanu un tātad skulpturēšanu. Un Laruziera kungs ir viens no ESA sistēmas dibinātājiem. Kā visiem zināms, šobrīd ESA, ESAS principi tiek pārskatīti. Komisija ir nākusi klajā ar publiskās uzklausīšanas procedūras ideju. Šobrīd šī publiska apklaušanāšana ir sākusies. Ļoti laba ideja, jo parlaments jau ilgu laiku ir paģērējis, kā es ir jāpārskata. Vēl vairāk. Šobrīd mēs visi dzīvojam Brexit ēnām, Tas e, noteikti šī ēna met garu un e, garu šī ēna noteikti ietekmē arī esa darbību un e, komisija ir paredzējušo publisko apklausīšanu vairākās jomās. Runiet par šīs aģentūras pienākumiem par uzraugošās iestādes arhitektūru kā tādu. Par to jau mēs esam diskutējuši. Par to, kāda varētu būt šīs arhitektūras modifikācijas un arī par finansējumu, ESA finansējumu. Parlaments šajā procesā taps iesaistīts, jo mēs esam ne tikai līdzlikumdevēja institūcija, bet um, mēs esam gatavi piedalīties arī komisijas sēdēs pirms likumdošanas uh, akts tiks sagatavots melnrakstā. Bet tagad dod vārdu Žakām, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Man uh, ir ārkārtīgi liels gods šodien piedalīties jūsu komitejas sēdē. Jau daudz reizes iepriekš esam tikušies gan viedokļu apmaiņā, gan neformālākā gaisotnē, un eh, šodien esmu gatavs eh, piedalīties ļoti plašās diskusijās. Vēlos šodien dar, dalīties eh, pārdomās par trīs aģentūru darbību, kuras tika radītas 9. gadā. ir pienācis laiks pārskatīt šo struktūru vienību darbību un īpaši to rīcību nākotnē un arī Brexit gaismā. Būs tikai un vienīgi godīgi apgalvot, ka ESA savu darbu ir pabeigušas ļoti veiksmīgi un eh, darbs akurāts ir bijis tieši tāpēc, ka strādājuši ir ļoti augsti izglītota eksperti, un es ir kļuvusi par sava veida paraugu prakses centriem, īpaši šie trīs, trīs es ir kļuvušas par savu veidu atsauces punktu. Es esmu sagatavojis eh, mutis, es esmu sagatavojis runu, rakstītu runu, kurā esmu apkopojis trīs eh, aģentūru, trīs institūtu sasniegums, bet, lai iekļautos eh, piecās minūtēs, kas man ir atvēlētas, es nelasīšu pirmo daļu. Uh, Ja kāds no jums ir ieinteresēts eh, šī rakstiska teksta izlasīšanā, tad eh, jūs varat to saņemt pie sekretariāta. Tātad atlikušajās minū, trīs minūtēs vēlos runāt par eh, varbūt izaicinājumiem, problēmām un skatīšos nedaudz arī nākotnē. Jautājumi, kurus noteikti ir jāizvērtī, ja vēlamies izveidot efektīvāku finanšu sistēmu, ir sekojoši. Vispirmām kārtām detalizētu regulu, detalizēti noteikumi, kurus sagatavotu eh, gan paši regulētāji, ne tikai uzraugošās iestādes. Un eh, ESA darbība ir kļuvusi tāda ļoti dīvaina un e, par šo dīvaino es vēl neko nezināju burtiski pirms pāris nedēļām. Kas tad ir noticis? Tikai e, nacionālie uzraugo, uz, uz, uzraugošās iestādes sēž ESA valdē, bet nevis e, dalību valstu regulējošās iestādes, kas pamat pamatos ir finanšu ministrija pārstāvi. Tāpēc e, iespējams ir nedaudz e, dīvaini uzraugošajām iestādēm rakstīt noteikums regulātoram. Uzraudzīt uzraugošā iestāde nav domāta regulējošo normatīvu sastādīšanai. Tāpēc e, pilnīgi noteikti būtu labi, ja valdē sēdētu arī uzraudzītāji bet eh, valdēs vajadzētu būt arī regulātoriem, jo iedibinājusies praksai ir daudz mīnusa. Vispirmām kārtām uzraudzītājs nav iedibinās, lai rakstītu noteikumus, un uzraudzītājiem tas arī nav jādara. Un vēl vairāk situācija kļūst pavisam dīvaina, ja uzraudzītāju rīcība tiek kritizēta un kritizēta pamatīgi, pamatoti. Līdz ar to, ja jūs uzraudzītājam un uzraudzības valdēm, uzraudzītāju valdēm vēlaties iegūt, no viņiem vēlaties iegūt algoritmu, kā rīkoties, tas neko nedos. Otrais paraugoties uz eh, valžu pārvaldības aspektu. Patreizējā konstelācijā dalību valstu pārstāvjiem ir primāra ietekme uz pārvaldību. Es eh, nedomāju, ka eh, dalību valstu atbilstīgajām iestādēm vienpusēji ir jāpieņem noteikumi ar vienīgo mērķi aizsargāt eh, pašmāju noguldītājus un tā tālāk. Un eh, šā procesa laikā jau kādas diskusijas Eiropas līmenī ir pretrunā pēc pašas būtības eh, ar šiem noteikumiem, un eh, tas eh, iekšējo vienoto tirgu tikai fragmentēs un nāks par kaitējumu, kaitēs arī Banku Savienībai ir tapis novērots, ka zināmos apstākļos esas nevarēja nodrošināt konsekventu tehnisko noteikumu īstenošanu dzīvē. Tāpēc, eh, ņemot vērā visu iepriekš minēto, mums pašiem vajadzētu atbildēt uz jautājumu, vai darbība ir veiksmīga. Ir šīs izveidotās aģentūras, iestādes. Es tās tomēr izvēlētos eh, saukt par iestādēm. Viņu noteikumos ir eh, iedibināt noteikumus un uzraudzīt to izpildi. Un eh, iestādēm iestādes ir absolūti nespējīgas nodrošināt šo noteikumu efektīvu īstenošanu. ESA, eh, esām ir iespēja diagnosticēt Eiropas noteikumu pārkāpumus, kā arī sistēmisko risku samazināšanas iespēju, bet ESAS nevar tur neko darīt, vismaz efektīvi rīkoties nevar, vismaz patreizējā brīdī nē, jo tādas pilnvaras esām nav. Un eh, sīkāk, smalkāk padomājot, sanāk eh, tāda pretruna. Šiem aģentūrām mēs devām pilnvaru sagatavot noteikumus, tas ir ierakstīts direktīvas pirmajā plānā, bet eh, šie noteikumi kļūst absolūti tāda kā teorētiska spēlīte, ja dalību valstis dažādu iemeslu dēļ izvēlas vai nespēja tos šos noteikumus īstenot. Tāpēc lielākā problēma ir, kā šo problēmu atrisināt. Bet eh, šī te pamat eh, problēma ir tikai tāpēc, lai saprastu, ka dalību valsts, kuras vēlas izvairīties nepiemērot vienotos noteikumus, to var mierīgi darīt. Tāpēc, um, lai efektīvi īstenotu Banku Savienību un uh, CMU ar saistošiem uh, starpnieku noteikumiem, ar sadarbību starp atbilstīgajām iestādēm, uz to ir jāuzsver un jāuzspiež vairāk. Uh, bet eh, sankciju varai ir jātiek deleģētai, un šis darbs ir jāuzņems komisijai. Un nevis eh, jāīsteno šīm aģentūrām. Iestājoties par Eiropas eh, vispārējām interesēm, ja to tā varētu saukt, es domāju, ka esas izpild valdēm ir jātiek mainītām, pēc būtības mainītām, nomainītām uz tādām izpildu varām, kurās sēdētu pastāvīgie locekļi, izpildīt spējīgi locekļi, kuri nenāktu no dalību valstu īstenojošajām iestādēm. Un šāda izpildu izpildu valde, tās galvenais uzdevums katrā esā būtu īstenot konkrētajā jomā konkrētus pasākumus, piemēram, īstenot inspekcijas, uzraudzīt starpnieku pakalpojumus un eksperti, kuri sēž šajās uzraudzības padomēs, brīdī, kad eh, tiek pieņemts lēmums šajā uzraudzības padomē, tad izpildu padome to īsteru īstenotu konkrēti un nekavējoties. vēl ambiciozākas izmaiņas. Ir tādi, tādas ieinteresētās puses, kuras piedāvā vēl aktīvākas izmaiņas. Tā tad uzvairīt pārobežu aktivitātes. Cita iespēja būtu paplašināt uh, uzraudzības eh, ietvaru un tajā iekļaut gan ESMA, gan EOPA konkrētās jomās. EOPA, piemēram, tai varētu deleģēt uzdevumu centralizētas uzraudzības eh, jomā, jo EOPA ir kompetenti darbinieki un iespējams, ka tehniski detalizēts izklāsts, ko darīt, būs vēlāk. Bet eh, patreizējie banku noteikumi un to tehniskā detalizētais apraksts ir ārkārtīgi specifisks. Esām ir iespēja sadarbojoties ar padomi, parlamentu un komisiju rīkoties. Iespējams, ka šeit varētu doties vēl tālāk un deleģēt konkrētas e, darbības un konkrētas jomas e, šīm institūcijām, šīm iestādēm. Varbūt mazāk ambiciozs uzdevums, bet e, praktiski interesantāks ir esu dialogs ar finanšu institūcijām kas esām sniegtu pieeja informācijai. Man tas šķiet drusku dīvaini. Ir EBA un e, banku uzraudzība Eiropas Savienībā ir tieši šīs institūcijas kompetencē. Ja EBA ir um, šaubas par kādas bankas atskaišu patiesumu, tad Eba nevar pazvanīt bankai un pateikt, es gribu labāk saprast, kas eh, slēpjas aiz statistikas un uz ko statistika balstās. Eba to nevar. Ebas jurisdikcijā tas nav. Eba ir jāgriežas dalību valsts atbilstīgajā iestādē un caur to tad bankā. Nu, drusku dīvaini arī e, valdes priekšsēdētāja pilnvaras varētu tikt pārskatītas, piemēram, mana pieredze IMF e, valdē. Es e, biju gan uzraugošās iestādes valdes priekšsēdētājs, gan arī Startautiskā valūtas fondā valdē. Un es atceros, ka Startautiskā valūtas fonda statūti man kā priekšsēdētājam deva tiesības nolemt, ja valdē balsis dalījās. Šāda situācija nebija nekad, un tomēr tas nozīmē, ka um, priekšsēdētāja pilnvars varbūt būtu jāpārskata. Konsensusa veidošana, tā varbūt varētu būt laba ideja, ņemot vērā Eiropas Savienības un dalību valstu budžetu taupīgos pasākums un rast jaunus finansējumu modeļus, lai tiešām esas varētu izpildīt tām uzliktos pienākumus arī patreizējā taupības režīmā proti iespējams, ka citi finansējuma ceļi varētu tikt izskatīti. Bet eh, tikai tad, ja ESAS iesaistīsies tiešā uzraudzībā un ar nosacījumu, ja tām ir attiecīgie rīki un ja tās var izmantot pašas savu naudu. Es uzskatu, ka noteikti vajadzētu e, iekļaut e, zināmas aptrums. Un visbeidzot par Brexitu. Brexit ir problēma, ar ko jāsadzīvo, bet ne tikai problēma, tā ir arī iespēja pārskatīt kaut vai to pašu esu darbību. Apvienotā karaliste no tiesas ir lielākais tirgus finansētājs, un tajā ir koncentrējušās lielākās tirgus, kapitāla tirgus aktivitātes. Eiropā. 27 jurisdikcijām vajadzētu stiprināt pilnīgi noteikti savus kapitāla tirgus. Īpaši tas at attiecās uz patreizējās fragmentācijas kapitāla tirgu Eiropas Savienībā um, salīmēšanu, jo tas uh, nāks tikai un vienīgi par labu Eiropas Savienības 27 dalību valstīm. Arī 27 dalību valstu savienībai ir jābūt spējīgai īstenot uzraudzību, ja finanšu aktīvu transfers kurš iespējams arī pēc Brexita būs ļoti ievērojams. Arī tas ir jāuzrauga jau tad ar citiem noteikumiem. Un iespējams, ka esām vajadzētu sniegt pilnvaru iebilst pret licenšu vai certifikātu piešķiršanu nekompetentām iestādēm, ja esuprāt stand, Eiropas standarta netiek izpildīta vai iespējams netiks izpildīta. Tas ir ārkārtīgi svarīgs apsvērums. Brexit apstākļos ir nepieciešams, lai atlikušās 27 būtu attiecīgi aprīkotas un gatavas saglabāt savu finansiālo integritāti ievērojot visus noteikumus un būdams gatavs to ievērot. Esma ir kļuvis par ekspertu kopumu un esmas ekspertīze tiek atzīta visā pasaulē. Jā, bieži daudz tiek runāts, ka Eiropas Savienībai nav kapitāla tirgus regulators, bet eh, nav jau arī kapitāla tirgus, ir ECC Amerikas Savienotajās valstīs kas ir vienīgais tirgu regulētājs pasaulē. Šodien šāds novērojums, kas eh, tā kā sāka parādīties jau pirms 10-15 gadiem, tas vairs nav adekvāts. Pasaule ir mainījusies. ACC ļoti labi zina, kura ir tā Eiropas Savienības aģentūra, kas ar šiem jautājumiem Eiropā nodarbojas, un es jums vēlētos pateikt, ka šī aģentūra spēlē ļoti nopietnu lomu pasaulē. Uh, Brexits eh, nemainīs tāpēc būtības šo aģentūru darbību un nemainīs arī esmas būtību. Tieši otrādi Eiropas Savienībai ir nepieciešama šāda aģentūra, īpaši CMU īstenošanā, investoru aizsardzībā Iespējams, ka esmai vajadzēs pat eh, paplašināt pilnvaras un iespējams, ka arī pamainīt eh, valdību par EBA un par iespējamām izmaiņām. Tātad Brexitam būs tieši ietekme uz EBA, jo EBA vairs nepaliks Londonai, tai ir, jā, tai ir, tai ir jāpārceļas uz citu valsti. Es eh, šajā prezentācijā nepieskir, nepieskaršos Twin Peak idejai, ko jūs pieminējāt priekšsēdētāji kungs pirms eh, kāda laika. Bet, eh, protams, esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem par šo konkrēto aspektu, ja jautājumi parādīsies. Neatkarīgi no Brexita, Eiropas Savienībā ir nepieciešama iestāde, kas sagatavos, kas ir spējīga sagatavot tehniskos standārtus, kas ir spējīga īstenot stres testus, kas ir spējīga uh, veikt starpniecības starp dažādām valstīm un izvairīties no pārāk lielas sadrumstalošanās. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs ne tikai saglabātu esas dzīvot spējīgas, bet gan veicinātu to uzplaukumu, kā darbībā tā spēkā, jo tas veicinās uzraudzības uh, homogenizāciju iekšējā tirgu, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi par nākotni runājot. Kāda Brexit sarunas būs pabeigtas, Protams, saruna rezultāts eh, noteiks, kāda veida būs mūsu attiecības un kā būs atrunāt šīs attiecības starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti, tāpēc šodien par to runāt ir pāragri. Bet eh, noslēgumā viens domu gājiens no manas puses ņemot vērā Londonas finanšu tirgu nozīmīgumu. Visiem mums būtu svētīgi izmantot ESMA kā platformu nākotnes sadarbībai. Manuprāt, apvienotās karalistes eh, tirgus regulātora iekļaušana, iespējama iekļaušana Eiropas Savienības eh, lēmumu pieņemšanā un saistībā ar esmu būtu jēgpilna. Tātad eh, apvienotās karalistes regulātori varētu uzaicināt kā novērotāju vai kādā citā statusā. Tas nāktu par labu kā es, tā arī AK. Un tad abām vienībām, juridiskajām vienībām, būtu iespēja koordinēt sadarboties par šiem ārkārtīgi svarīgajiem jautājumiem. Ja mēs vēlamies sasniegt dzīvot spējīgu, atregulētu tirgu, pasaules tirgu, tad arī šie ECC, tātad ECC eh, e varas pieaugums mums eh, nevajadzētu palaist garām šo iespēju. Uh, Iespējams, ka citas esas un arī esmas pārstāvis varētu piedalīties apvienotās karalists regulējošās iestādes darbībā. Es zinu, ka šī ideja ir samērā pretrunīga, un redzēsim, kāda tad būs eh, Brexit sarunu rezultāti. Tikai pēc šo sarunu beigām es eh, varēšu sniegt eh, adekvātu atbildi šajos aspektos. Visas manas pieminētās tēmas tomēr tāda vai citādi bija saistītas ar starptautisko institucionālo sadarbības sfēru, un manuprāt šī sfēra ir ļoti svarīga. Tomēr mēs nedrīkstam aizmirst, ka institucionālas izmaiņas un darbības uzlabojumi, kurus pieminēju savā runā, aiz tā visa stāv viens ļoti svarīgs vārds - uzticēšanās uzticēšanās starp dalību valstīm, jo ja tādas nebūs, ja nebūs eh, vienprātības un ja nebūs ekonomiskās eh, konverģences un ekonomiskās politikas vienprātības vismaz lielos vilcienos, tad eh, būs ļoti grūti piespiest dalību valstis uz institucionālām izmaiņām un dažādām reformām. Un šodien sadrumstalotā banku savienība, es to pat nesauktu par savienību, tad visa pamatā ir uzticēšanās trūkums. Tāpēc nemānīsim sevi ar optimistiskām domām, institucionālas reformas, Tās ir ļoti svarīgas, tām ir jābūt ārkārtīgi pārdomātām, bet eh, daudz svarīgāk ir strādāt pie priekšnoteikumiem, kuri veicinātu uh, uzticēšanos ar dalību valstīm. Paldies! Thank you very much! Uh... Liels paldies! Paldies, Delarazjēra kungam! Tik nozīmīgs bija šis viņa izklāsts. Un tur tiešām varējām smelties daudz būtisku pārdomu un arī konkrētu rīcības nostādņu. Tostarp arī šis jūsu noslēgumā pieminētais jautājums par platformu sadarbībai, ko uzskatu par visai tādu saprātīgu ierosinājumu. Pirmais runātājs Alans Lamsūrs, lūdzu. Priekšsādātāji, paldies. Paldies Talaru Zēri kungam. Tiešām jūtos visai iespaidots par to, kādā viņš ir sekojis līdzi Eiropas Savienībā īstenotajiem pasākumiem, nu, kopš 2009. gada, kad tika izveidot darba grupu, un šis viņa vērtējums pilnīgi noteikti ir augstu vērtējums. Gribu uzdot divus jautājumus. Pirmais un tas izriet no jūsu pēdējām piezīmēm priekšādātāji. Savā ziņojumā 2009. gadā jūs uh, paudāt cerību, ka būs finanšu tirgū tāda kā spontāna renesanse un kapitāls atkal varēs brīvi pārvietoties, notiks šī konsolidācija bankās pāri robežām, un tepat laikā konstatējāt, ka to brīdi nacionālajie regulātori joprojām bija mm, tie, kam bija lielākā vara. Nu, tagad pēdējās mm, komentāros eh, jūs konstatējat, ka faktiski šī mm, banku savienība ir tikai pašos aizsākumos, šūpulī tā teikt, un tas zināmā mērā paradoks. Un, nu, tas nozīmē, ka jā, Bija ietaupījumi brīvi visā Eiropā, jā, un investīcijas bija vajadzīgas projekts, piemēram, tajā brīdī, kad bija vajadzīgs Dienvidu valstīs, tad tajā gadījumā nacionālajie regulātori lika šķēršļus eh, bankām ceļā, neļaujot eh, doties uz šīm valstīm, kurās tad tās varētu konkurēt ar vietējām bankām. Tātad, lūk, šis konkurences princips regulējuma sistēmas reforma, pāraudzības sistēmas reforma pilnīgi noteikti varētu dot ieguldījumu arī šādas, šāda vienota tirgus izveidošanas eh, tempā. Otrs jautājums. Jūs minējāt šo vārdu, Twin Peak. Tā šī analīze, ko jūs esat veicis, Sākot ar to brīdi, kad, eh, nu, piemēram, lūk, attiecīgās epas varētu atstāt, piemēram, eh, Londonu. Nu, nu, kas tad notiks tur? Tā tad eh, varbūt nedaudz vairāk par to. Jūs varat izmantot šo mikrofonu. Paldies! Paldies par abiem jautājumiem, kas, protams, savā starpā ir saistīti. Ziņojums tika sagatavots 2009. gadā. Un toreiz mēs vēl nebijām piedzīvojuši krīzes pašus dziļumus ar šiem valstu parādiem. Tas sākās tikai 2010. gadā. Un līdz ar to, kā jau jūs teicāt, ziņojums, nu, tīri hipotētiski runāja par finanšu tirgu, uh, globalizēto Eiropas tirgu, kas veidotos tā kā pats no sevis spontāni. Tad, nu jā, zināmā mērā, tai brīdī tā sajūta bija tāda, tāda cerība ka šis finanšu tirgus vienosies, harmonizēsies, it kā tādas norādes uz to pastāvēja. Bet un tas, kas notika, protams, bija tas, ka ar šo valstu parādu krīzi eh, tirgus gluži otrādi fragmentējās. Jo uzticēšanās vietā stājās neusticēšanās. Nu, un tam bija vairāki, nu, tādi incidenti par pamatu. Nu, pirmam kārtam šīs bankas, šie banku koncerni, jeb grupas, uh, kas darbojās pārrobež, pārrobežām Eiropā, un tādu bija krietni daudz 2009. gadā. Tām bija tāds ieradums uzskatīt sevi par tādiem Eiropas koncerniem, kam nav jāapstājas pie robežām un jāapsver par, jā, jādomā par nacionālo regulātoru prasībām tik daudz. Un viņu likviditāte, kapitāls faktiski bija nu tāds um, pārsniedzis um, vajadzī, nepietiekams vai, priekš vajadzībām. Un tam, protams, ir Eiropas mērogā bija sekas, jo šīs bankas bija tās, kas finansēja Eiropu. Nebija īpaši daudz varbūt šādu pārrobežas koncernu, bet nu kādas tomēr bija. Un regulātori uzskatīja, ka ir pārāk bīstami paļauties uz šo finanšu koncernu, tā teikt, viedumu un, zināmā mērā, pat tā kā iesprostoja viņš šais nacionālajos plānos likot rezervēt likviditātes līdzekļus un tā tālāk. Un otrs sekas bija tādas, um, bija šis finanšu tirgus. Finanšu tirgu radās bailes. Visa šīs likmju krišanās un uh, tā tālāk. Un radās tendence, ka notika zinām tāda dalīšanās pa segmentiem. un finanšu sistēmai, ka vajadzēja kļūt par, pana, pa, par pamatu šai monetārai sistēmai, tā kā tas ASV. Šī sistēma eh, bija jāharmonizē šai, šīs vienotās valūtas ietvaros. Bet drīzāk notiek šī segmentācija. Kopā ar citiem ekonomistiem mēs par to savulaik runājam 2012. gadā, sakot, ka pilnīgi noteikti ir nepieciešams, ja vēlamies banku savienību un vienotu finanšu tirgu, ir pilnīgi noteikti ir nepieciešams panākt to, ka kapitāls var kustēties Eiropā. Un līdz ar to, nu, tā teikt, pabarot tos reģionus, kur vajadzīgas investīcijas. Un te jau nebija runa par tādām kaut kādām tehniskiem uzlabojumiem šai kopējā uzraudzības arhitektūrā ar to vien nebūtu varēts atjaunot šo uzticēšanos. Tur bija vajadzīga plašāka konverģence ekonomikas politikas jomā un lielāka uzticēšanās. Par Twinpeaks runājot, nu varbūt jūs būsiet vīlies eh, tajā, ko tagad teikšu. Es pats personīgi, atklāt sakot, īpaši neinteresējos par šo Twinpeak. Es šo tēmu gan papētīju profesionālo gaitu laikā respektīvi, ka vienas struktūras ietvaros var notikt gan šī kontrole pār bankām un apdrošinātājiem. Un ir pieredze, kas liecina par to, ka tas var darboties, bet ir arī pretēji piemēri. Un realitātē tas lielā mērā ir atkarīgs no kopējās uzraudzības vīdes, no tāda kopējā gāra, no cilvēkiem, kas vada šīs struktūras. Uh, Un tāpēc, nu, jāsaka, es nu vilcinātos tomēr teikt, ka tā ir tāpat labākā formula, kā, um, nu, tad visas iespējamās valstis um, apvienot. Un tā kā šādas baumas, nu, šādas šaubas man ir, tad es drīzāk atturēšos no šādu apgalvojumu izteikšanas. Nu, par to iespējams eh, lasīt daudz, kur ir dažādi, daudz dažādu materiālu, bet, nu, lūk, tāds ir mans uzskats. Paldies, Pervanš Beres. Paldies, mm, Žak Delārzie, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa ekon komitejā par mm, šīm lietām, par esām Un, protams, ļoti loģiski, ka šo viedokļu apmaiņu īstenojam ar jums, jo jūs esat tie, kas lielā mērā esat strādājis pie tā visa savulaik. Jums ir bijušas arī līdz šim plašas viedokļu apmaiņas ar parlamentu. Gribēju jums uzdot divus jautājumus. Pirmais, jūs atsaucāties uz Banku Savienību. Mm, šī Banku Savienība nāk kā papildus elements jau iepriekšējiem mēriem un līdz ar to modificē nedaudz šos mērus. Uh, jo, protams, tie ietver arī dažāda veida citus uzņēmumus un struktūras. Vai jūs uzskatāt, ka tas maina šos pašus pamatus un jūs nedaudz runājāt arī par esma? Vai nav tā, ka beigās mums visu to pašu nāksies darīt attiecībā uz esma? Otrs jautājums. Jūs runājat par fragmentāciju kas bija saistīta ar valstu parādu krīzi. Un šīs kredītreitinga aģents lūk atapās un uzskatīja par šo parādu tirgu par vienotu tirgu pēkšņi. Un e, tā rezultātā visa šī kopējā dinamika banku grupējumos un koncernos izjuka pārnacionālā mērogā. Un tagad vai nav tā, ka mēs cenšamies atjaunot šādu vienotu noteikumu e, rokas grāmatu ar šādu uzraugu palīdzību, un vai šo pārnacionālo koncernu intereses tiek ņemtas vērā, tā lai tie varētu darboties pietiekami efektīvi kapitāla tirgu, vai no tā, ka esam nonākuši līdz brīdim, kur mums nav tos atgriezties. Mums nākos atgriezties jau pie iepriekšē, pie pagātnes šiem 27, 28 režīmiem. Attiecībā uz lieliem banku koncerniem. Un tad vēl viens eh, jautājums nevar tomēr eh, atturēties no kārdinājuma. Šis Twinpeaks arī, ko Alans Lamazurs eh, pieminēja, kad jūs par to runājat, jūs domājat par Nīderlandes modeli bankām un apdrošinātājiem, vai ne tā? Bet monetārajā savienībā tas galvenais jautājums jau, kas rodas, un tas ir diezgan problemātisks, ir jautājums par to, ka mēs runājam par EBM, EBA un SSM, ja vienoto noregulēju, vienoto maksātspējas mekanismu. Jā. Paldies, Pervanš, par jautājumiem. Pirmais. Faktiski ir ļoti nozīmīgs jo tas ir struktūras jautājums. Nu, lūk, ir izdomāta šī sistēma, 2009. gadā tā tika, tā teikt, izstrādāta, mums nu, šķita visai loģiska, un tajā brīdī, kad vajadzēja veidot pēc pāris gadiem banku savienību, tad šīs divas loģikas izrādījās visai atšķirīgas un nevarēja savietoties tik vienkārši. Nu, tas, protams, tā, protams, ir tēma, par ko jādomāju. Man atbild ir tāda. Tā ir atbild, ko vienmēr dodu uz līdzīgi raksturi jautājumiem. SSM izveide, kas kas zināmā mērā paredz to, ka lūk, visas dalība valstis piesaistās šim mehānismam, šim vienotajam uzraudzības mehānismam. Es nedomāju, ka SSM izveida jebkādā veidā maina tos loģikas pamatus, Ehm, un pateikšu, kāpēc man tā šķiet. SSM nav regulātors. Un to svarīgi atcerēties. Un šī, prio, šī pilnvaru hierarhija ir citādāka Un tā, protams, attiec ne tikai uz uh, monetāro savienību. Tas ir arī daudz kur citur tā ar uzraugiem, jo regulators, regulēšana vienmēr būs eba pilnvarās. Un Citādi mēs zaudējam šo vienoto noteikumu grāmatu. Mana pieredze ir tāda, ka bez šādiem kopējiem noteikumiem, jeb rokas grāmatas, nevar, šis vienotais finanšu tirgus nevar darboties, ir vajadzīgi šie vienotie noteikumi. Protams, tie jāpielāgo, jāpielāgo EBA arī tīri administratīvi visiem šiem procesiem. Uh, Mm, es domāju, monetārā savienības dalību valstīm mm, arī tāpat jāpielāgojas. Nu, piemēram, gan kā notiek šis mm, balsojums un tam līdzīgi. Nu, varbūt Tagad, kad ar šo Brexit mainās geogrāfiskais uh, pamatojums, nu varbūt būs jāatgriežas atkal pie šiem balsošanas noteikumiem. Tie ir visai sarežģīti. Otrs jautājums, ko jūs uzdevāt. Bija par šo 28. režīmu. Nu, man šķiet, nu, gan jāsaka, neesmu par to tik um, daudz domājis, bet man, nu, parasti ir tā, ka man liekas, ka šis 28. režīms būtu fakultatīvs. Ar visiem, nu, paša labākā režīma priekšrakstiem, jeb iezīmēm. Un tas ir, manuprāt, šī vienotā tirgus mīnus, jo vienotajā tirgu, nu, lūk, eh, nu, ja ir 27 režīmi, katrs var pieslēgties 28. Bet vien vienotā tirgu, protams, tad režīms ir tikai viens. Nu, varbūt, ka mana eh, šī atbilde ir tāda, nu, nedaudz doktrīnā balstīta. Bet tālāk par Twin Peak. Protams, ka Par to vēl iespējams daudz un dikti diskutēt. Bet viena interesanta lieta ASV pirms pāris dienām kāds uh, eh, amerikānis Pols Volkers, ko, protams, ciena visā pasaulē, nu pat teica, ka ir absurdi, būtu absurdi veidot sešus kontrolējušus organismus finanšu, struktūras finanšu jomā, ja viņiem tādu ir seši. Ir, lūk, Fed, F, DIC un tā tālāk, joprojām visi šie seši, visi šīs sešas struktūras, nacionālās, e, štatu, iestādes. Nu, tad, tad tas pat nav Twin Peak šai gadījumā, te ir vēl vairāk šo iestāžu. Un šeit Eiropā Manuprāt, esam diezgan veiksmīgi ar to visu tikuši vaļā. Ir šie trīs tādi galvenie punkti - apdrošinātāji, bankas un finanšu tirgi. Nu, protams, ka visi tie savā starpā ir saistīti un, un, protams, ļoti labi būtu, ja tad visu to visu varētu palikt zem tāda viena loka vienotā tirgū, bet ir personīgi. Nāsmu pārliecināts ka šāda veida vienošana, harmonizēšana nestu līdz kādu papildus lietderību. Es domāju, ka apdrošināšanas pasaule ir ļoti atšķirīga no banku pasaules, pat ja tās ir bankas, kas nodarbojas ar apdrošināšanu. Es domāju, tie ir pilnīgi citi riski, pilnīgi cita bilance. Tas nav tas pats finanšu produkts. Un tāpēc man liekas, ka bankas tas ir kaut kas viens, apdrošinātāji tas ir kaut kas cits, un finanšu tirgi vēl kaut kas cits. Un, nu, varētu teikt, ka, lūk, būtu labi, ka ir šāda vienota organizācija, tāpēc, ka tur būtu, lūk, šīs simbiozes un sinerģijas un tā tālāk, bet, nu, es nezinu. Visai negribīgi tomēr iet uz kaut ko tādu, jo es domāju, ka nevajadzētu pakļauties šim visai bieži piedzīvotajam kārdinājumam Eiropā, šo institucionālās pārmaiņas aizstāt ar kaut kādu tādu ilgter, ilgtermiņa pasākumu. Paldies! Mums ir desmit minūtes, ne vairāk, un tāpēc varbūt mēs varētu sagrupēt šos jautājumus un pēc tam dot jums vārdus noslēgumā, ja? Gai tu varētu būt pirmā, lūdzu. Thank you. Paldies, Rosai kungs. Kopš jūs uzsākāt savu darbu, ir panākts būtisks progress, un paldies par jūsu redzējumu pēc finanšu krīzes, un man bija iespēja um, strādāt šajā jomā, un es piekrītu jūsu viedoklim, ka um, arī starptautiskā atzinība viņu darbam. Bet uh, jāsaka, ka šis progress ir panākts, jo sadarbojas globālie finanšu uzraugi. Un, un kad notiek bet esam redzējuši arī, ka ir sarežģījumi sistēmas funkcionēšanā bieži vien. Te es runāju par Eiropas Savienības un ASV savstarpējo CCP atzīšanu. Un parasti tā ir komisija, kas uzņemas vadību, vedot sarunas, bet vai nebūtu gudrāk iesaistīt uzraugus ar visiem viņu, visu viņu tehnisko ekspertīzi. Zinu, ka ASV, Kanādā, Singapūrā, Hongkongā uh, Uh, visā pasaulē. Daudz, daudz viet arī citur vēl tas tiek darīts. Un domājot par tehniskās plaisas mazināšanu, vai jūs saskatāt, ka te ir kādas uh, uh, tehniskās barjeras, tā lai esma varētu pārņemt šo sarunu vešanu, uh, nevis komisiju? Labs jautājums. Vai ir vēl kādi jautājumi? Otrais jautājums, ja vēlaties. Je, la question que je voulais poser rejoint celle qui vient de l'être. Euh, je voudrais élargir peut-être, puisque nous avons la... Šis jautājums izriet no iepriekšējā jautājuma. Varbūt varat to nedaudz izvērst plašāk, izmantošu iespēju, ka esat mums pievienojis ar savu milzīgo pieredzi. Runājot par Eirozonas pārstāvību starptautiskajā valūtas fondā vai citās starptautiskajās institūcijās, kāda, kāds jūsu viedoklis par pašreizējo situāciju? Tālāk vēl viens jautājums. Paldies, paldies par jūsu uzstāšanos, ļoti interesants viedoklis. Mēs redzam, kā komisija atbalsta kapitāla tirgus savienības ideju. Viņa virza to ļoti agresīvi uz priekšu. Tajā pašā laikā esmu pārsteigts, ka kapitāla tirgus savienības prioritāšu vidū nav uh, Eiropas līmeņa uzraudzība. Jūs uh, teicāt, ka ir labāk jāizvieto ISAS, lai labāk uzraudzītu Eiropas kapitāla tilgu, tirgu. Kas jūsuprāt būtu nepieciešams, lai mainītu uh, ISAS lietas, ko nav līdz šim spējušas paveikt uh, valdes? Jūs aplūkojat Brexitu kā iespēju, bet pastāv arī draudz, ka uzņēmumi, piemēram, JP Morgan, uh, viņi varētu pārnest savus, savu kapitālu uz uh, kontiem Eiropā. Vai tas nevarētu novest pie tālāka fragmentācijas kontinentālajā Eiropā? Nu, katra valdība, katra valsts mēģinās piesaistīt šos uzņēmumus. Paldies! Uh, un tagad laiks atbildēm. Jā, atbildot uz pirmo jautājumu par sadarbību starp pasaulē svarīgām jurisdikcijām. Es saprotu, ka komisija ir uzņēmusies vadošo lomu, jo īpaši sarunu vešanā par ekvivalences jautājumiem. Ir citas jurisdikcijas, kas ir vairāk pieraduši pie tā, ka tie ir uzraugi, kas pieņem lēmumus šādos jautājumos. Es šo jautājumu saprotu šādi. Kamēr vien mēs neesam tāda patiesa savienība, nevis dalību valstu savienība, kas pastāv pašlaik, ir, manuprāt, diezgan loģiski, ka komisija ir tā, kas pieņem lēmumu par šādiem jautājumiem, kā piemēram ekvivalence. Jo, ja šis lēmums tiktu deleģēts uzraugam, tiek zaudēta politiskā uzticamība sarunām. Un uh, komisija um, lielākā mērā ir uh, uh savienības izpildstruktūras pārstāve nekā es to varētu darīt. Nu, tas varbūt ir tāds jautājums par detaļām, bet es saprotu, kāds ir, kāda ir problēmas sakne, un es arī saprotu frustrāciju. Atbildot uz Lamas Sūra kunga komentāru par Savienības pārstāvību tādās struktūrās kā, piemēram, Starptautiskais valūtas fonds. Vēlējos viņam sniegt šādu pašu atbildi, kamēr vien mēs patiešām uzskatām, ka Francijas intereses diskutējot par nākotnes monetāro sistēmu ir uh, tik svarīgas un tik specifiskas, ka tās nevar uzticēt um, savienības pārstāvim. Kamēr vien mēs domāsim šādi, mēs nevarēsim nodrošināt Eiropas Savienības pārstāvību SVF valdē. Mēs vēl joprojām nesam izveidojuši pietiekamu viendabīgumu. Un es nevēlētos uzstāt uz um, tādu Eiropas Savienības iesaisti SVF vai Pasaules bankas valdē. Mums ir jābūt drošiem, ka. Nu, jā, tiešām kādi jautājumi risināšana nevar tikt atstāt vienas valsts ziņā. Tika uzdoti ļoti labi jautājumi par CMU par monetāro savienību. Es saprotu, ka līdz ar Brexitu no izmaiņām nevarēsim izvairīties. Finanšu nozara Eiropā mainīs savu lokāciju, un pēc definīcijas šīs izmaiņas tas nozīmēs to, ka vairāk Lielbritānijā sošu uzņēmumu pārvē, pārvāksies uz Eiropu, ne otrā eir virzienā. Es nezinu, cik liela apmēra šīs izmaiņas būs. Es nebūtu pārsteigts, ja tas tomēr būtu izmērziņā krietni diezgan uh, pamatīgas. Un tādēļ mums ir jāsagatavojās, mums kontinentā ir jābūt gataviem. Uh, rīkoties gan gudri, gan arī droši no uh, regulējuma viedokļa, lai vienu, vie, noteikumi būtu vienoti. Mums ir uh, jābūt gataviem. Un, lai mēs būtu vismaz tikpat labi kā apvienotās karalistas institūcijas uzraudzības jomā. Un Es sniedzu dažus piemērus par to, ko mēs varētu darīt esas jomā, lai varētu veicināt uh, paplašinātās monetārās savienības darbību, tāpēc, kas mums sagaidāma nākotnē. Tas būs liels izaicinājums, bet, manuprāt, mēs nedrīkstam aizmirst Eiropas dimensiju finanšu tirgumu pēc Brexita. Un tādēļ mums ir jāpasniedz roka pret tiem Britiem. Jāsaka, vai tās nav mūsu kopīgās intereses, lai lietas noteikti organizētā veidā, kā korporatīvā vidē, lai lietas nekļūtu haotiskas. ka arī bija jautājums par CCP. Jā. No, uh, the, the, the issue that you are fine. Okay, so thank you very much. Uh, I think this has been. Labi, liels paldies. Šī bija ārkārtīgi svarīga un liederīga viedokļu apmaiņa. Mēģināsim padomāt par iezīmētajiem jautājumiem un ceram, ka Daudzos mēs domājam ļoti līdzīgi, arī piekrītam jūsu skepsē par Twin Peaks. Un ceru, ka spērsim pareizos soļus, lai veidotu tiešām vienotu tirgu finanšu nozarē. Un tas iekļautu arī tīru konverģences kapacitāti, regulējumu un uzraudzību. Lielas paldies! said. He said. I should, he don't. Dear colleagues, if we can continue to. Kolēģi, turpināsim darbu, lai varētu sākt arī balsot laicīgi. Nākamais jautājums ir PVN grāmatām. Uh, ja nekļūdos, referents ir mazargais kolēģis Toms. Jā, liels paldies priekšsēdētāji izteikšu šos komentārus nīderlandiešu valodā, ja neiebilstat. Paldies visiem kolēģiem par galvenokārt ļoti konstruktīvajiem iesniegtiem grozījumiem. Paldies tiem, kuri atturējās nu, liekas iejaukšanās tekstā, nu skaidrs, ka tam vajadzēja būt ieviestam praksē jau pirms laba laika. Katru reizi, Eh, kad to aplūkoju, es uzdod savu jautājumu, kādēļ šis tiesība akts nav ieviests jau ātrāk. Un tas ir viens no piemēriem, ka Eiropa var paveikt nelielas lietas, ko cilvēki tiešām saprot. Bija nevienlīdzīga attieksme, no tās vajadzēja atbrīvoties, bet tajā pašā laikā priekšlikumā paredzēts nepieciešamais elastīguma līmenis, lai darībārts var noteikt pašas savus, savas, savas likmes ir viens kompromiss, ko esmu ierosinājis, ņemt vērā Ludvigsona priekšlikumus un arī kulta komitejā ir daži interesanti priekšlikumi. Es sagaidu, ka balsojums notiks gludi, process līdz šim ir noritējis ļoti gludi, un vēlreiz paldies ēnu referentiem par ļoti konstruktīvo attieksmi. Paldies tam, vai ir sociāldemokrāta grupas ēnu referenta. Uh, thank you very much. Unfortunately. Jā, paldies. Mana kolēģe nevarēja ierasties, bet viņa lūdza mani um, šo to pateikt. Viņa uzskata, ka ziņojums varētu būt neproblemātisks, jo komisija sagatavoja ļoti skaidru priekšlikumu, referents to ir tikai vēl tālāk precizējis ar saviem grozījumiem. Kolēģi atbalsta uh, to, ka tiek uh, labota pašreizējais konsekvences trūkums starp uh, e-grāmatām un PVN likmi. Tas ļauj dalību valstīm piemērot PVN arī e-publikācijām. Daudzas dalību valstis jau piemēro samazinātu vai pat ārkārtīgi samazināt vai vispār nulles likmi grāmatām, tiek uzskatītas tās par ļoti būtisku kulturālu prets. Ir ļoti grūti runāt, saka runātāja, ka visi tagad ierodās skaļi uz balsošanu. Kolēģi, aicināšu jūs uh, ievērot klusumu. Bet uh, tad šī standarta nodokļu likme, kas ir 15%, ir uh, e-publikācijām. Un iemesls, kādēļ atbalstam šo grozījumu, ir tas, ka uh, ka saturs pēc būtības netiek mainīts, tas atbalsta jaunu inovāciju ieviešanas iespējas e-publikāciju jomā. Uh, vēlams, lai ziņojums būtu pēc iespējas īsāks un skaidrāks, lai tas sūtītu skaidru signālu padomē, ka priekšlikums ir jāapstiprina pēc iespējas ātrāk. Un šis arī ir iemesls, kādēļ neiesniedzām grozījumus. Mēs atbalstam tos grozījumus, kas uh, atbalsta iepriekš minēto argumentu galvenokārt, lai tiktu veicināts inovācijas Eiropā. Atbalstam arī kultūras grozījums, kas stiprina kultūras un izglītības aspektus, jo īpaši referenta trešo un ceturto grozījumu, kurā tiek uzstāts uz nošķīrumu starp šo priekšlikumu un daudz sarežģītāko jautājumu par vispārēju uh, harmonizāciju PVN likmju jomā. Un tādēļ mēs nevaram atbalstīt grozījumus, kas aicina ieviest lielāku elastīgumu dalību valstīm, piemērot samazinātu likmi. SN, sociāldemokrātu grupa atbalsta kopīgu Eiropas Savienības sarakstu ar samazinātām likmēm. Nu, esam gandrīz pabeigusi. Mēs nevaram atbalstīt grozījumus, kas vājina priekšlikumu, un, kuri nav priekšlikuma tvēruma jomā, jo ir ļoti svarīgi izrādīt pilnu atbalstu priekšlikumam. Un atkarībā no tā, kā balsosim par aldi grozījumu, mēs varētu papildināt šo to definīcijās. Mums tas nozīmētu to, ka mēs vēlamies pieturēties pie komisijas priekšlikuma. Paldies, Beres kundze! Tagad bērns Luke no EKR vai kāds, kas viņu aizstāja. Ja nē, labi, mums tāpat nav daudz laika. Kora no ALDE grupas, lūdzu, vienu minūti. Zeker, eh, en omdat de rapporteur het in het Nederlands gedaan heeft, zal ik... Jā. Un nu, tā kā referents runā nīderlandiešu valodā, tad arī es izmantošu šo iespēju. Tiešām gribēju uzteikt eh, referentu par ļoti īso konkrēto ziņojumu, par ļoti labo sadarbību. Mēs Aldē jau esam ilgi aicinājuši nodrošināt līdzvērtīgus noteikumus gan e-grāmatām, gan papīra formātu grāmatām, jo drīzāk tas tiks piemērots, jo labāk. Paldies par ļoti skaidru vēstījumu, un tagad uh, goja pārstāva, vai viņa ir ieradusies? Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu, lai visi balsojumi būtu tik vienkārši kā tagad. Kas nav saprotami pašlaik ir tas, ka Eiropas likumdošana pieļauj šādu diskrimināciju starp grāmatām, vai nu tās ir digitālā vai papīra formātā. Mums ir jāveicina piekļuve kultūrai, ir jāveicina piek, piekļuve kvalitatīviem materiāliem. Un tādēļ vēlējos vērst jūsu uzmanību uz to, cik svarīgi ir atbalstīt to, lai uh, sabiedriskās izglītības un pētniecības centri, lai viņiem būtu piekļuve materiāliem, kā esam to pieprasījuši arī savos grozījumos. Nu, runājam par dažādām PVN likmēm, tad, protams, mums vajadzēs uh, izvēlēties, vai vēlamies pieturēties pie pašreizējās sistēmas, kas faktiski soda piekļuvī būt pamatiesībām, vai arī mums vajadzētu izpētīt potenciālu, ka tiktu uh, zemā mērā sodītu luksuspreču patērēšanu un atbalstītu piekļuvu pamatprecēm. Paldies. Un paldies, saka priekšsēdētājs. Zaļo grupas pārstāvis vai ir kāds, kas varētu runāt zaļo grupas vārdā? Nē. Zē Barbara Kapal. Bet viņa te nav. Nē, rekursēšu. Paldies par iekšsēdētāju. Gribēju sirsnīgi pateikties referentam. Šī ir tāda tēma, kurā ir grūti saprast, kāda ir elektroniskie mm, materiāli nesaņem šo PVN likmes samazinājumu. Un ir svarīgi, lai tiktu saglabāta, saglabāta elastīgums starp dalību valstīm. Ja ir 0% likme, lai to būtu iespējams saglabāt pašreizējais priekšlikums, nu pašreizējais arī uh, ziņojums, kur tiek runāts par PVN likmes maiņu, manuprāt, Uh, ir svarīgi izvēlēties pareizo virzienu, un treškārt, vajadzētu domāt, vai mūzikas un video saturam arī nevajadzētu piemērot samazinātu PVN likmi. Arī tie ir elektroniski līdzekļi, un varbūt tas ir, tā ir iespēja, kā atbalstīt šo nozari Eiropā. Paldies! Paldies jums par diskusiju! Brīnišķīgs laiks, lai sāktu balsojumu. Aicināšu Markusu par to parūpēties. So, okay, everybody. Labi, sveicināti visi. Tātad sāksim no sākuma balsojumu par ekon e, dokumentu. Tātad tikai ekon deputāti drīkst balsot. Vispirms pārbaudīsim mašinēriju. Ekon deputāti lūdzu pārbaudam balsošanas mašīnas. And, and that is safeguarded that Libe is not. For Tā tad pārbaudīsim, vai pārāk daudz deputāta nebalso. Pārbaudīsim, vai tehnika darbojas. I close the vote. Beidzam pārbaudas balsojumu. Nevienā grupā nav neviens, eh, kas balso pārāk daudz. Tātad piektais grozījums pār pret atturs noraidīts, 6. grozījums par pret atturs noraidīts, 23. grozījums par pret atturs noraidīts, 24. grozījums par pret. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Viens EPP par daudz, dīvaini kā gan tā. koordinators balso, tad viens eh, aizvietotājs lūdzu atsauciet. Jūs, kolēģi, mēs vispār nepieskaitam, jūs nesat ekonā. Tā tad, balsojam beidzam. 31 par ar lielu balsu vairākumu pieņemts. Lūdzu, ceļat rokas. 5. grozījums par pret atturs pieņemts. 7. grozījums par pret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 Trešais kult 3 par pret atturs pieņemts. 14. par pret. Langenkungs ļoti nopietnas balsojums. Pieņem 14. 15. par. Par 14. pārbaudam. Pārbaudam 14. Lūdzu, sākam balsot. Visi nobalsojuši beidzam balsot. 14. ir Pieņemts. Es taču teicu, pieņemts. Lūdzu, ticiet tam, ko es saku, pat ja prezidents nenāk vai balsošanas vadītājs no jūsu grupas 15 pār pret atturs, noraidiet 16 pār pret atturs, pieņemt 17 pār pret atturs, noraidīts kult 4 pār pret atturs, pieņemts 18 pār pret pret atturs pieņemts 19 par, pret atturs noraidīts 20 par, pret atturs noraidīts 21 par, pret atturs noraidīts 22 par, pret atturs noraidīts 3 par, pret atturs pieņemts 4 par, pret atturs pieņemts. Un tagad galīgais balsojums, eh, personālais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, trīs EPP pa daudz, viens alde par daudz kolēģi. Ekon komitejas balsojums joprojām nebalsojiet lūdzu čīt cīt. Vispirms tātad tikai ekom deputāti vai kāda aizvietotā, jo personālais balsojums ir bīstams, visi vārdi parādās. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Vojcekam nav līdz kartiņš 6 pār 1 pret 2 atturas un apsveicam mūsu referentu Vanden Kendelārs kungu. Lielisks darbs. Prieksēdētāja kungs, lūdzu. Es esmu drusku kā Jakobs un Vatsakars šodien. Es esmu īsa auguma, bet es galvenokārt, tāpēc esmu viņam līdzies karjā aizmirst savu balsošanas karteņu. Lūdzu, pieskaitiet vēl vienu zaļo šeit. Jūs ziniet, ka, kad es vādu balsošanu, nav atļauts ierasties bez balsošanas karteņas. Ā, labi, ja jūs pieņēmāt to garajam vācietim, tad arī jāpieņem mazam bēļģim. Nevar būt diskriminācija. Smiekla zālē. Vairāk es nevienam nedošu vārdu. Beidzam ekonsēdi un tā tad nākamās sēdes datums ir jau visiem zināms un beidzam ekonsēdi.